un viņu vārdā un, un manā vārdā, vi, visu iesaistīto vārdā, tad es runāju ar sekretariātu un viņi a, arī, a, arī teica, ka to varētu pārcelt uz novembra sesiju. Es nedomāju, ka ar to varētu būt kāds problēmas. Un apsverīšos ar kolēģiem, tātad, un ja nav uh, iebildumu, tad mēs varam devīto punktu pārcelt. Un tagad tātad eh, darbkārtības projekts eh, tiek pieņemts. Tātad eh, otrais darbkārtības punkts - 15. jūlijā mm, sanāksmes protokola apsprināšana. Un ja nav iebildumu, tad protokols ir pieņemts. Priekšsēdētājs paziņojumi, tad es vēlos informēt kolēģus, ka Vīlandes kungs ir Austrijā un viņš atvainojas par to, ka šo, šajā pēcpusdienā nav kopā ar mums. Pēc balsošanas un, un tad pēc īsa iepazīstināšanās ar grozījumiem. Tātad mums būs viesis eh, pirmo reizi šajā komitejā, un kā jūs zināt, šefkomečs komisārs. Tāpēc eh, tad, cerēsim, ka viņš atbildēs uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Viņš šeit uzturēsies stundu. Un mums tātad eh, būs eh, apspriežu, apspriešanās laiks. Un komisārs sniegs tātad savu tad nu, nu, risināsies politiskas debatas, un mēs. Iesūtījām arī tātad, petīciju 28 līdz 2008, un tā ir uh, dokumentos. Pēc uh, komisāra uzrunas mēs pievērsīsimies peticijām. Uh, un tātad būs klāt arī daži petīciju iesniedzēji. Īpaši vēlos uzsvērt 10. un 11. un 12. petīcijas iesniedzējus. Astoņpadsmitais uh, punkts, tātad mēs uh, apspriedīsim priekšlikumu par pieeju dokumentiem. Un šajā dokumentā tad ir uzlabojumi, ir, ir, ir tad Eiropas Savienības tiesas eh, spriedums. Un mēs par to runāsim rītdien pēc koordinātoru sanāksmes eh, piecos. Mēs runāsim par um, vizīti uz kampāniju. Par to būs ziņojums. Un tad, tad uh, diskusija par, par, par sabiedrības ierosinājumu. Un tad, tad klāt būs arī Nacionāla par, par, parlamenta pārstāvji. Petīcijas, 21. petīcijas iesniedzējs rītdien būs klāt. Tas ir saistīts ar um, izmaiņām vēlē, parlamenta vēlēšanās. Tātad 58. punkts ir eh, svītrots eh, no pielikuma, jo mēs esam saņēmuši tātad jaunu informāciju no petīcijas iesniedzēja. Un tāpēc, ja nav citu komentāru, Tātad eh, citi jautājumi punkts šajā punktā. Vai es varētu par to kaut ko ierosināt attiecībā uz rītdienu? 16. Petīcija 2005. gada, tad 57. Eh, petīcijas vēlētos eh, lūgt, lai šī petīcija tiktu iekļauta kā astotā petīcija mūsu nākamajā darba kārtībā. Es eh, īsti nezinu, kāpēc tas tiek darīts, bet, manuprāt, tas ir saistīts ar notikumiem Spānijā. Un tas ir arī saistīts ar izmaksu atmaksas jautājumu, tāpēc būtu labi, ja, eh, ja tātad tā būtu A kategorijas eh, petīcija nākamajā reizē. Paldies! par to, ka atgādināt man, atgādināt man, ka to man, ka man vajadzētu formāli paziņot par petīcijām, kuras ir B Man to vajadzēja pateikt iepriekš. Tagad tātad piektais punkts ja, - balsojums par ziņojumu par 2009. gada ombudsmena darbību. Tātad referente Nedelčeva ir grozījumi, un ja neviens nevēlas par to izteikties, tad mēs varam uh, ķerties pie balsošanas. Tātad mēs varam uzreiz uh, ķerties pie balsošanas. Vienīgais grozījums. Vienīgais grozījums, kuru ir, kurš attiecas uz 16. punktu, tātad, kas ir par, kas ir pret, kas atturās, grozījums pieņemts. Sākam balsojumu par par eh, ziņojumu, kas ir par, kas ir pret, kas atturs. Grozījums ir eh, pieņemts ar vienu atturēšanos, tātad eh, sākam balsošanu par, par, par rezolūciju, kas ir par, kas ir pret, kas atturas. Tad pieņems ar vienu atturēšanos. Tad eh, pasakos par veikto darbu Nedelčevas kundzei. Tagad sastais punkts eh, - ziņojums par eh, Eiropas ombuta īpašo ziņojumu. Tātad, pamatojoties uz ombudu ieteikumu projektu Eiropas komisijas attiecībā uz sudzību, sūdzību, referente paliek dēli. Tātad, vai kāds vēlas izteikties? Vēlējos tikai pateikties eh, visiem šīs eh, komitejas eh, locekļiem. Es domāju, ka šis ziņojums ar grozījumiem var tikt uz, uztvērts kā visas idejas tāda pieņemšana. Mums ir jāatbalsta ombuda darbs, un, un tas šis ir labs veids, kā to parādīt komisijai, tāpēc paldies! Man nav nekādas, man nav balsošanas sarakstu. Tā, vai jums uh, ir tāds? Tātad mēs pirmo reizi balsosim. Un tad ko mums iesākt? Tātad grozījumu nav. Tāpēc Mums ir tikai jābalso par šo um, rezolūcijas projektu. Ēnu referents, vai jūs vēlaties izteikties? Tā kā, referē, tā kā grozījumu nav, un tā kā nav grozījumu, tad, uh, tad EPP atbalsta tā pieņemšanu. Paldies! Paldies! Tātad uh, sākam balsošanu par, pret, atturās. Tad, tad eh, ziņojums ir pieņems ar vienu uh, atturēšanos. Pat, pateicamies uh, eh, Palidēlī uh, kundzei septītais punkts. Atzinums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas uzraudzību 2008. gadā. Tad, tad es esmu referente. Ir grūzījums grozījums, kas radās um, kompromisa dēļ par uh, grozījumu, kurš tika iesniegts Majerkundzei, tātad um, sākum, sākam balsošanu. Ceturtais, uh, ceturtajā punktā kompromiss. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Grozījums ir pieņemts, viena atturēšanās. Sākam balsošanu par atzinumu, kas ir par, kas ir pret, kas atturās. Atzinums ir pieņemts ar vienu, vien, ar vienu atturēšanos, tad mēs esam beiguši balsošanu. Un tagad mums vajadzētu sākt uh, Sefkoviča, komisāra Sefkoviča uzklausīšanu. Viņš teica, ka ieradīsies uh, 3.30. Uh, mēs esam darbu beiguši ātrāk nekā bija plānots. Nezinu, vai mēs varam pārcelt uz priekšu. Atvainojiet, konsultēšos ar kolēģiem. Mi informano, ka... Mm, Tad man ir sniegt informācija par to, ka komisārs mūs sasniegs eh, tātad pēc jau pāris minūtēm būs, viņš būs klāt. Mm, tātad eh, gaidām mm, komisāru. Allora, colleghi, se prendete posto il... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Es gribētu sveikt komisijas vicepriekšsēdētāju Šefkoviču kungu. Paldies, ka ieradāties šeit. Jūs esat atbildīgs par administrācijas un starp institucionāliem jautājumiem. Man formāli, oficiāli ir jāsaka, ka komisārs Šefkovičs ir pievērsis ārkārtīgi lielu uzmanību mūsu komitejai jau no brīža, kad viņš stājās amatā. Viņš ir uzklausījis to, ko mūsu komiteja gribēja teikt. jo pagātnē mūsu komitejai, diemžēl, komisija nepievērsa pietiekoši daudz uzmanības. Satikos ar komisāru jūlijā, un tad es uzdevu vairākus jautājumus. Tie ir tie jautājumi, ar kuriem mēs komitejā strādājam, iekļaujot to galveno problēmu, uh, labāku sadarbību starp šo komiteju un Eiropas komisiju. Mēs nolēmām, ka mums ir jābūt labākiem komunikāciju kanāliem un jāpadara šī komunikācija vieglāka. Tagad došu vārdu komisāram, lai viņš saka ievadu vārdus tad jums būs iespēja uzdot jautājumus, un tad komisārs varēs uz tiem atbildēt. Paldies, un jums tiek dots vārds Šefkoviča kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies, ka ielūdzāt mani uz šīs komitejas sēdi. Es esmu mēģinājis eh, uzlabot to problēmu, komunikācijas problēmu, ka es pat rāpos pāri nožogojumiem šodien, lai tiktu uz šo te ēku. Un kā jūs redzat, esmu veiksmīgi pārvarējis Beļģijas policijas barjeras un ieradies pie jums. Paldies, ka ielūdzāt mani. Paldies par jūsu atbalstu, par jūsu interesi Eiropas pilsoņu iniciatīvās, jo Tas ir jautājums, par kuru es labprāt ar jums diskutētu, tāpat kā par citiem jautājumiem. Es saņēmu, esmu saņēmis jautājumus no jums par pilsoņu iniciatīvām, un es īsti pastāstīšu par eh, pašreizējo situāciju, ko mēs nākotnē darīsim, un kā mēs sadarbjosimies ar jūsu komiteju. Un cerams, ka līdz gada beigām mēs varēsim pabeigt eh, šo te uh, darbu un pieņemt regulu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Man bija daudz darba pie iniciatīvas pavasarī, jo uz komisiju lielu spiedienu izdarīja Spānijas prezidentūra, lai veiktu visus sagatavošanas darbus eh, regulas priekšlikumam. Mums bija intensīvas debatas ar padomi, kuru rezultātā tika panākts vispārējais politisks uh, lēmums kopā ar padomi. Mēs teicām, ka mums nepieciešams laiks, lai mēs varētu izveidot labu regulu, kas palīdzētu pilsoņiem komunicēt uh, ar Eiropas institūcijām. Jūs zinat, ka vasarā tika iecelti referenti. Mums bija ļoti laba neformāla sanāksme pagājušajā nedēļā. Tātad pie kādiem parametriem mēs pašlaik stādājam. Es pastāstīšu, kāda ir mūsu oficiālā pozīcija. Un, protams, arī par aspektiem, kuros mēs esam pavirzījušies uz priekšu. Pašlaik iniciatīva ir diezgan lakoniska, ir nepieciešams savākt vismaz vienu miljonu parakstu no liela skaita dalību valstu, un tagad mums ir jāatšifrē, ko tad tas nozīmē, cik liels ir tas uh, nozīmīgs skaits dalību valstu un kā vispār tos tūkstu, uh, eh, eh, miljonu parakstu savākt. Ja mēs runājam par dalību valstu skaitu, tad komisija uzskata, ka šim skaitam jābūt vismaz vienai trešdaļai. Un kāpēc tā? Jo tā tas uh, varētu būt saistīts ar Lisabonas līgumu, jo Viena trešdaļa ir nepieciešama, lai izveidotu grupas eh, iekšējai sadarbībai, arī attiecībā uz subsidaritātes kontrols mehānismiem un tā tālāk. Vēl mums ārkārtīgi svarīgi ir tad, kad mēs runājam par vienu trešdaļu, ir tas, ka šai iniciatīvai ir jābūt patiesi eiropiskai, ka tā nav kaut kāda vietēja reģionāla iniciatīva, jo man liekas, ka deviņas dalībvalstis valstis varētu tiešām pārstāvēt Eiropas viedokli. Kāpēc mēs uz to tā uzsveram vai uzstājam? Jo balstoties uz šo iniciatīvu, mēs varētu sagatavot nākotnes likumdošanas aktus, kas attiektos uz visām 27 dalībvalstīm. Tāpēc mums ir, tāpēc būtu labi sākt ar tādu pamatīgu stūrakmeni un gūt trešdaļas dalībvalstu atbalstu. Protams, ka mēs vēlamies strādāt precīzi, un kā mēs varēsim noteikt, ka kāda dalība valsts ir tā daļa no vienas trešdaļas vai nav. Šīs ir sarežģītas debates, jo tā sākotnējā doma bija tāda, ka nepieciešams eh, būtu tikai 0,2% tautas atbalstu gūt, bet eh, šī te ideja neguva atbalstu. Uh, jo, piemēram, Luksemburgā šādā gadījumā būtu nepieciešams savākt tikai tūkstots parakstu, un mazās dalībvalstis e, būtu labvēlīgākā situācijā nekā lielās valstis. Tad mēs atkal skatījāmies uz Eiropas parlamentu kā uz modeli un sareizinājām deputātu skaitu ar noteiktu koeficientu un ieguvām precīzus skaitļus, kas palīdzēja samazināt atšķirības starp uh, valstīm. Piemēram, Vācijas gadījumā tagad 72 tūkstoši parakstu jāsavāc, bet Luksemburgā 4 tūkstoši, lai šo te valsti varētu iekļaut tajā vienā trešdaļā. Ja mēs runājam par minimālo vecumu, tad Eiropas parlaments atbalsta domu, ka ir jāiesaista jauni cilvēki šajā procesā, bet, diemžēl, Eiropas Savienībā ir tikai viena valsts, kur eh, jaunieši var sākt balsot no 16 gadu vecuma. Tā ir Austrija, un eh, citās valstīs ir 18 gadi, un ir ārkārtīgi grūti uh, lūgt dalību valstīm pārbaudīt tos parakstus uh, cilvēkiem, kas, uh, kam vēl nav tiesība balsot. Tāpēc mēs pieturāmies pie esošā pilngadības vecuma. Runājot par šīs iniciatīvas darbības mehānismu, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs esam uzklausījuši jūs, pilsoņus, bet mēs vēlamies, lai šis mehānisms būtu lietotājam, pilsonim draudzīgs. Tātad, kā tiks reģistrēti cilvēki, kā tiks savākti paraksti, kā tie tiks pārbaudīti. Pirmkārt, mēs liekam priekšā, ka visām šādām iniciatīvām un to organizētājiem eh, būtu iespēja sākt strādāt tikai pēc reģistrācijas komisijas oficiālajā mājaslapā. Pirmkārt, tas nodrošinātu caurskatāmību, otrkārt būtu savākts eh, minimālais datu daudzums, piemēram, iniciatīvas nosaukums, mērķis, organizētāju vārdi un arī informācija par finansējumu. Jo šeit mēs runājam par caurskatāmību, mēs gribam zināt, kas tad balsta šo te iniciatīvu. Pēc tam, kad šī informācija ir savākta, reģistrācija ir veikta, tad organizētāji var sākt vākt parakstus. Mums ārkārtīgi rūpīgi jāizveido vislabākais darbības mehānisms, no vienas puses nodrošinot draudzīgumu lietotājiem, no otras puses ierobežojot iespējamo ļaunprātīgo izmantošanu. Tā, lai nerastos e, iespēja organizatoriem uzsaukt kaut kādus uzbrukumus Eiropas idejām, izplatīt e, kaut kādas idejas, kas ir pretrunā Eiropas vērtībām, un arī, lai netiktu e, izņirgātas Eiropas institūcijas apsmietas mūsu iniciatīvas. Tātad ir skaidrs, ka tādas iniciatīvas, kas ir pretrunā ar mūsu vērtībām, netiks reģistrētas, arī tiks reģistrētas tikai nopietnas iniciatīvas. Vēl mums bija ārkārtīgi sarežģītas debates par to, kādas uh, iniciatīvas vispār var reģistrēt. Es biju tāds konservatīvs un es uzskatīju, ka šāda veida pārvaldes pilnā mērā uh, ir jāveic pirms vispār tiek savākts pirmais paraksts. Jo ir ārkārtīgi grūti iesākt to lēmumu pieņemšanas mehānismu, jo ir, piemēram, problēmas ar kompetences jautājumiem, ar eh, to, kā tiek pieņemti lēmumi, un ja mēs neesam pārliecināti, ka organizatori patiešām vēlas savākt to miljonu parakstu, uh, tad mēs nevaram uzsākt šo te procesu. Mums jānodrošina, ka viņi neizmanto šo te iniciatīvu vienkārši publicitātes nodrošināšanai. Tāpēc pēc konsultācijām ar padomi mēs noteicām, ka iniciatīvu uh, varētu atbalstīt tikai tad, kad tiks savākti sākotnējie 100 tūkstoši parakstu, lai gan sākumā doma bija par 300 tūkstošiem parakstu. Parlaments izteica ļoti konstruktīvu ideju, mēs to rūpīgi izskatījām, nākošā sanāksmē apspriedīsim. Mēs pašlaik domājam par tādas negatīvas vai negatīvās identifikācijas veikšanu pēc iniciatīvas reģistrācijas, piemēram, ja šī iniciatīva ir pretrunā ar mūsu vērtībām, mēs to nereģistrējam, ja tā nav nopietna, mēs to nereģistrējam, un mēs arī nereģistrējam tās iniciatīvas, eh, kuras neiekļaujas eh, komisijas kompetences eh, ietvaros, jo mēs šeit nevaram nākt klajā ar kādiem likumdošanas priekšlikumiem. Un mēs šo te lēmumu uzskatītu par administratīva rakstura lēmumu, uh, jo mēs nevaram iedarbināt visu to mašinēriju, lai vienkārši beigās ne, nonāk pie tā, ka nekāds lēmums netiek pieņemts. Man liekas, ka process varētu būt diezgan grūts, jo mēs uzskatām, ka sākotnēji šādu pieprasījumu pēc reģistrācijas varētu būt diezgan daudz. Uh, Mēs uzskatīsim, ka pieņemtie lēmumi visi, protams, būs administratīvu lēmumu, tos varēs apstrīdēt Eiropas kopienu tiesā, un mēs darīsim visu, lai nodrošinātu visu iespējamo palīdzību iniciatīvu organizētājiem, tad, kad viņi mēģinās reģistrēt šīs iniciatīvas, sniegsim informāciju, kā to darīt, kas ir nepieciešams, un arī informēsim viņus par komisijas kompetenci noteiktās jomās, tad, kad tas tiks pabeigts un ir savākts miljonus parakstu, tad dalībvalstīm šīs, šie paraksti ir jāpārbauda, un mēs mēģināsim sadarboties pēc iespējas vairāk un ļausim dalībvalstīm pašām noteikt, kā viņi veiks šo te pārbaudu. Šeit mēs runājam par vēlēšanām, par referendumiem Mēs esam pieņem, gatavi pieņemt eh, nejaušas atlases pārbaudas vai kāda cita veida pārbaudas, nu kā to dalību valstis vēlēsies, lai mums būtu tāds vispārējais priekšsats par to, ka paraksti tiešām ir īsti. Pēc tam, kad šis process tiks pabeigts, tad komisijai būs četri mēneši, lai sagatavotu paziņojumu, jo jūs zinat, ka šāda veida iniciatīvas Eh, var darboties eh, tāpat kā, piemēram, Eiropas parlaments. Piemēram, ja parlaments pieņem likumdošanas rezolūciju, tad iniciatīva darbojas līdzīgi. Un komisija tālāk var izlemt, kā turpināt darbu pie konkrētā jautājuma, bet es gribētu jums teikt, ka mēs saprotam, ka, ja mums ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, uh, To atbalstījuši miljons pilsoņu no vienas trešdaļas dalību valstu. Tad mēs saprotam, ka kaut kas ir patiešām nopietns šeit. Mēs ļoti rūpīgi skatīsimies, kā strādāt tālāk. Un rūpīgi, protams, skatīsimies uz konkrēto lietu. Bet jums un arī pilsoņiem jāsaprot, ka mums ir jāņem vērā līguma nosacījumi un iniciatīvas tiesības ir komisijai, tāpēc mums ir jāsagatavo paziņojums, kurā mēs paskaidrojam jums, Eiropas parlamentam, padomei un arī sabiedrībām, valstu sabiedrībām un arī organizētājiem to, ko mēs vēlēsimies darīt. Pēdējo reizi, kad es runāju ar priekšsēdētājas kundzi par Eiropas parlamenta lomu, par jūsu komitejas lomu šajā procesā, mēs nonācām pie secinājuma, ka ka jūsu darītais darbs, eh, uzklausot pilsoņus, saņemot viņa lūgumu rakstus, izvērtējot tos, tad būtu pilnīgi dabīgi, ka tad, kad iniciatīva ir veiksmīgi pabeigta, tad, kad komisija ir sagatavojusi savu paziņojumu vai kaut kā pa vidu starp šiem diviem posmiem, tad būtu pilnīgi dabīgi jums eh, parlamentā uzkla, veid, uh, izveidot publisku vai norganizēt publisku uzklausīšanu, kur varētu izdiskutēt iemeslus, uh, to, kas tiek gaidīts pēc iniciatīvas un tā tālāk. Jo, protams, ir jāmobilizē šis lielais skaitlis Eiropas pilsoņu, uh, bet tajā pašā laikā būtu arī jāiesaista Eiropas parlaments, lai jūs varētu iepazīties ar konkrēto iniciatīvu un arī iepazītos ar šo iniciatīvu citas institūcijas, un lai tiktu izprasti organizētāju mērķi un nolūki konkrētajā jautājumā. Pēdējie divi elementi. Parasti par šiem elementiem uzdod jautājums. Pirmais parakstu vākšana internetā un otrais datu aizsardzība. Attiecībā uz pirmo mums bija jāiekļauj šāda iespēja, jo mēs esam 21. gadsimtā, un ja mēs neiekļautu šādu elementu, tad būtu skaidrs, ka mēs nevēlamies iekļaut jaunus cilvēkus, ka mēs nevēlamies padarīt organizātoru darbu vieglāku. Pēc tam, kad šāda iespēja ir iekļauta iniciatīvā, tad mums rodas problēmas. Jo rodas jautājums par to, kādu sistēmu izmantot un kā aizsargāt personas datus. Komisija ir gatava izskatīt uh, atvērtā avota programmu, kur organizatori var ielādēt, lai vāktu paraugus. Tā būtu atvērtā koda programma. Tātad šo programmu varētu reģistrēt, certificēt un datus arī varētu pārbaudīt tā, kā tas ir noteikts Eiropas Savienības likumdošanā attiecībā uh, uz šo jomu. Mēs saprotam, cik delikāts ir datu aizsardzības jautājums Eiropas parlamentam, protams, arī pilsoņiem. Tāpēc mēs esam iekļāvuši stingras prasības. Un šīs te prasības mēs sagatavojam sadarbībā ar Eiropas datu aizsardzības uzraugu, jo mēs vēlamies nodrošināt, ka uh, mūsu sagatavotais teksts atbilst visām Eiropas Savienības regulām. Mēs arī iekļāvām iespējamu atbildību, protams, atkarībā no dalību valstu likumdošanas eh, par datu nepareizu apstrādi. Šī varētu būt gan civiltieskiska, gan krimināla rakstura atbildība jo organizētājiem ir jānodrošina nopietna datu aizsardzība, jo ja tiek savākti viens miljons parakstu, ir skaidrs, ka organizātori ir ieguvuši lielu finansiālu vērtību. Sākotnējais priekšlikums bija ļoti labs sākuma punkts. Mēs uzlabojām jūsu priekšlikumu, eh, diskutējot ar padomi, Pašlaik mēs arī cieši sadarbojamies ar Eiropas parlamentu, ar attiecīgajiem referentiem, un pavisam drīz mēs uzsāksim oficiālo trialogu procedūru ar parlamentu un ar prezidējošo valsti, un mēs ceram, ka spēsim atrast labas atbildes uz visiem jautājumiem, risinājums visām problēmām, un cerams, ka dokumentu varēs apstiprināt decembra plenārsēdē, lai pilsoņi varētu sākt izmantot jauno instrumentu, uh, lai komunicētu ar komisiju, ar Eiropas institūcijām jau no nākošā gada janvāra. Ar to arī varētu beigt, jo man liekas, ka man ievadvārdi jau bija pietiekoši gari, un, protams, ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Eh, paldies! Liels paldies par šo noderīgo informāciju! Jūs esat sniedzis mums svarīgu informāciju. Tagad Valis kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī komisāram. Vispirms es gribētu jums pateikties par konstruktīvo atmosfēru pirmajās sanāksmēs starp jums un parlamenta referentiem un arī ar Beļģijas prezidentūras pārstāvjiem. Es domāju, ka viss eh, noritēs labi arī saistībā ar mūsu turpmākām sanāksmēm un strādājot par labu Eiropas pilsoņiem un apstiprinot jauno instrumentu līdz gada beigām. Bet mums viss ir jāpadara labi un pareizi. Mani kolēģi jau zina, ka šī komiteja grib pārliecināties par to, lai šis instruments būtu lietotājiem pēc iespējas draudzīgāks. Vairākus gadus šī komiteja ir saņēmusi lūgumrakstus no uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet, protams, viss nav beidzies. Mēs pieņemam Eiropas Savienības uh, pilsoņu lūgumrakstus bez vecuma ierobežojuma. Es domāju, ka svarīgi ir noteikti darba kārtība un arī veicināt sabiedrības debates. Ja mēs samazinām vecuma ierobežojumu līdz 16 gadiem, nav tāds pārāk liels uh, solis uz priekšu. Tas ir pavisam kas neliels. Protams, ka kāds varētu teikt, vai jauniem cilvēkiem ir jādod tik agri um, iesaistīties balsojumā. Ja jūs gribat spērt uh, reālu soli, lai piedalītos Eiropas demokrātijā, tad es varu teikt, ka parlaments aizstāvēs savu viedokli, ka mums ir jāpaver durvis daudz plašāk, lai mēs varētu parakstīt iniciatīvu. Protams, ka mums šādas tiesības ir jāuz, jāuztver nopietni. Tas nav tas pats, kas balsot vēlēšanās, un mums ir uh, jāpanāk, lai šo atšķirību visi saprastu. Mēs esam priecīgi arī par to, kādā situācijā ir reģistrēšanās. Ir svarīgi, lai mēs varētu izveidot attiecīgās struktūras, kas nekompromitē komisēju, un tas būtu pareizais ceļš, kas mums ejams jūs pievērsāties arī parakstu pārbaudēji. Šis ir jautājums, kas rada bažas daudziem parlamenta deputātiem. Jūs minējāt, ka tas tiks atstāts dalību valstu ziņā. To mēs, protams, varam saprast, bet rodas arī jautājums un problēmas, ka dažas dalību valstis lūgs uh, uzrādīt dažādu pasi, identifikācijas dokumentu vai nes kādu uh, citu dokumentu pirms jūs varēsiet parakstīties. Es domāju, ka parlaments būs pret sarežģītību. Kādēļ mums ir jāliek cilvēkiem iegūt identifikācijas dokumentus. Ja cilvēkiem ir jāsagatavo šādi identifikācijas dokumenti, tad tas nebūtu pareizi, un to mēs arī negribam. Mums ir ļoti rūpīgi jāpadomā par to, ko mēs prasām no pilsoņiem un ko mēs lūdzam viņiem parakstīt. Te mēs atkal nonākam pie fakta, ja, ja mēs nonākam arī situācijā, kurā dalība valstis neprasa identifikācijas dokumentus un ir citas dalībās, kas prasītu dažādus identifikācijas dokumentus, tad, manuprāt, šeit būs nevienlīdzības starp dalību valstīm. Un pēdējais komentārs. Jūs minējāt publisku uzklausīšanu. Mēs piekrītam, ka tā ir viena no iespējām un ka parlamentam un šai komitejai ir iespēja organizēt šādas uzklausīšanas. Komisija būs primārā vieta no kuras gaidīs atbildi. Es domāju, ka komisijai ir attiecīgi jārēģē attiecībā uz publisko uzklausīšanu, ja iniciatīva ir parakstīta un ka to ir parakstījis viens miljons iedzīvotāju. Jūs būsiet adresāti un līdz ar to komisijai ir attiecīgi jārēģē un jāizpēta iesniegtais lūgums. Paldies! Paldies, Bosināro kungs! Komisāra kungs! Paldies jums par to, ka jūs kā komisārs ar savu portfeli esat laicīgi un efektīvi rīkojies. Savas grupas vārdā es gribu pateikt, ka mēs atbalstām jūsu priekšlikumus. Jūsu priekšlikumi arī atbilst mūsu prasībām. Mēs turpināsim strādāt kopā ar jums, komisāri, lai pilsoņu iniciatīvu pēc iespējas labāk izstrādātu. Šajā starposmā, starp uzklausīšanu, mēs varētu arī izstrādāt atbildes vai risinājuma formātu, kas uh, varētu risināt pilsoņu iniciatīvas, iniciatīvā izteirās problēmas. Paldies. Kam? Nākamā runātāja. Ir ļoti Goršs kundze. Tālāk, es, protams, esmu ļoti priecīga, ka mums ir iespēja apspriest šos jautājumus. Un šeit arī, protams, ir uh, jārunā arī par paraksta daudzumu savākšanu. Mēs esam runājuši par dažādiem skaitļiem. Es esmu dzirdējusi arī par daudz zemākiem cipariem. Mēs esam runājuši arī par vecuma ierobežojumu, esam runājuši par balsošanas vecumu un tam līdzīgi. Šis nav lēmumu pieņemšanas process, kā piemēram attiecībā uz balsošanu. Te mēs varētu runāt arī par zemāku vecumu. Ir vēl viena problēma. Balsošanas vecums cilvēkiem ir dažāds dažādās dalību valstīs un līdz ar to arī rodas tāda nevienlīdzība. Es ar prieku dzirdēju, ka jūs pašlaik sagatavosiet atvērto avotu programmatūru, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Ir daudz jāstrādā, un tas nemaz nav tik vienkārši. Es domāju, ka komisija varētu izstrādāt internetā vietni, uh, kur komisija arī varētu garantēt datu aizsardzību. Es domāju, ka šis ir tāds svarīgs solis uz priekšu. Ir svarīgi izstrādāt un nodrošināt pieejamu šo programmatūru. Un tai ir jābūt arī lietotājam draudzīgai. Un ir ļoti labi, ka jūs esat atvērti diskusijām par dažādiem jautājumiem. Un mums par to ir savā starpā jāvienojas. Paldies! Paldies! Tagad Hankis kundze. Komisāra kungs, jautājums, ko es gribētu uzdot, ir atbildība pār šīs iniciatīvas nopietnību, kā mēs varam nodrošināt vai garantēt procedūras objektivitāti un kā ir uh, iespējams uh, noteikt, vai iniciatīvas iesniedzējs uh, ir rīkojies pietiekami nopietni. Tas ir svarīgi Eiropas Savienības pilsoņiem un Eiropas Savienības institūcijas rīcība arī ir svarīga. Ir svarīgi noteikt, vai iniciatīva ir nopietna vai nav. Paldies! Nākamā runātāja, paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, es gribu izmantot iespēju un pateikties jums par to, ka jūs esat ieradies. Paldies par uh, šo Eiropas pilsoņu iniciatīvas informāciju, ko jūs mums sniedzāt. Mēs, protams, piekrītām, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva nozīmē vairāk demokrātijas mūsu institūcijās, un, protams, mēs saprotam pilsoņus, kuri grib redzēt, lai Eiropas pilsoņu iniciatīva pēc iespējas ātrāk sāktu darboties. Procedūrai jābūt vienkāršai, pāredzamai. Un paldies par visu, ko jūs pateicāt, un paldies arī par to, ko jūs teicāt par Eiropas Savienības uh, vērtībām. Jūs minējāt arī par parakstiem, ko varētu izdarīt tiešsaistē. Man ir trīs jautājumi par trim posmiem, kurus mēs varētu identificēt šajā Eiropas pilsoņu iniciatīvā. Pirmkārt jau piekļuve un reģistrācija. Jūs runājat par oficiālu administratīvu lēmumu. Kādi tad ir argumenti pret šeit? Protams, varētu uzdot jautājumu, vai jūs varētu rēģēt uz kādu kritiku, vai būs kāda gudro vīru komiteja, kas varētu risināt šos kritiskos jautājumus, un otrkārt jautājums attiecas uz parakstu pārbaudi. Kolēģi jau par to runāja, un tam visam ir sakars ar datu aizsardzību. Vai komisija paredz iespēju ierobežot personas datu sniegšanu? Protams, ka parakstu savākšana notiks dažādās nacionālās bāzēs. Un jūs minējāt, ka datu aizsardzībai jāpievērš liela uzmanība, vai jūs varētu par to, ko vairāk pastā, pastāstīt. Un, protams, ka mēs uh, varam arī priecāties par to, ka komisija pievēršas šim jautājumam. Un vēl pēdējais jautājums, kas notiks, kad procedūra būs beigusies? Vai komisijai ir kāds uh, scenārijs par divām alternatīvām, kad visi paraksti ir savākti, kas tad notiek? Un kas notiek, kad netiek savākti visi paraksti? Protams, ka es saprotu, ka mūsu komiteja var norganizēt uzklausīšanas protams, ka komisija arī var izmantot šo instrumentu. Kāda būtu mūsu komitejas loma pirms vai pēc procedūras vai arī procedūras starposmā? Varbūt, ka ir jau kāda procedūra, kuru varētu mūsu komiteja izmantot. Paldies! Um, tagad vārds uh, Vaļeška kungam. Paldies! Es tagad gribētu uzdot jautājumu par um, Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Komisārkungs, es gribētu izmantot iespēju un vērst jūsu uzmanību uz uh, šādu jautājumu. Šajā komitejā mēs esam runājuši par līguma darbiniekiem, kuri tiek pieņemti darbā Eiropas Savienības institūcijās uz uh, īslaicīgu periodu. Protams, ka šiem darbiniekiem ir tādas pašas tiesības kā pāriem darbiniekiem, un ka viņi var piedalīties arī konkursos. Es domāju, ka tas nav godīgi, un šeit tiek pārkāpti Eiropas Savienības tiesību akti tiek pārkāpts uh, pamat, pamat, pamatiesību hart, tiek pārkāpt pamatiesību hartas noteikumi. Vai jūs plānojat ieviest reformas šajā jomā? Es arī gribu jums uh, lūgt pievērsties darbinieku noteikumu 29. pantam tajā ir noteikts, ka iekšējie konkursi ir domāti Eiropas parlamenta pastāvīgajiem darbiniekiem, nevis uh, arī darbiniekiem, kas strādā tikai īsu laika periodu. Es domāju, ka tā ir diskriminācija. Šie līgumdarbinieki tiek, tiek uzskatīti um, kā darbinieki, kas strādā īsu laiku. Es domāju, ka mums ir jāmaina šis pants, lai šie darbinieki varētu piedalīties iekšējos konkursos. Paldies! Tagad es dodu vārdu nākamai runātājai tā ir Aukas kundze, man ir tikai daži komentāri un arī daži jautājumi. Es runāšu par to, ka jūs esat devis daudz ko visā šajā procesā. Jūs runājat par vienu trešdaļu valstu. Mēs, protams, saprotam šos argumentus, ja mēs runājam par uzticamību Eiropas pilsoņu iniciatīvai un tā tālāk, bet es domāju, ka mēs ierobežotu iespējas ļoti dramatiski. Ir ļoti grūti dabūt šīs sešas dalību valstis, jo svarīgas ir arī kultūras saites. Un ja mums ir desmit valstis, kas ir ļoti tuvu vienai trešdaļai, tad es domāju, ka tas viss ir jāņem vērā, jo tas ir kā uzaicinājums Eiropas Savienības pilsoņiem, un viņiem ir iespēja izteikt savu viedokli, savu balsi sadzirdēt ir vairākas organizācijas, kas varētu piedalīties šādā iniciatīvā. Es domāju, ka patiesībā nav godīgi, ka jūs aizliedzat tādām mazaizsargātām organizācijām iesaistīties. Es saprotu, ka jūsu arguments par vienu trešdaļu būtu saprotams, bet es nesaprotu jūsu argumentu par 16 gadu vecumu. Mēs nerunājam par vēlēšanu tiesībām, mums tās ir jārespektē. Bet šādā vecumā pilsoņi var piedalīties un viņi var to darīt. Un, protams, ka kādā laika posmā šie cilvēki viss sasniegs 18 gadu vecumu. Varbūt, ka jūs man varat apsolīt, ierobežot šo vecumu. Šie jaunieši ir aktīvi. Jums ir jāņem vērā tas, ka šīs iestādes ir populāras un ir svarīgi iesaistīt pilsoņus dažādos pasākumos. Un es domāju, ka tas būtu ļoti labs žests uh, jauniem cilvēkiem. Lūdzu, ņemiet to vērā un mēģiniet padarīt komisiju populāru lai jaunieši arī mīlētu šo iestādi. Paldies! Mm. Tagad vārds nākamajai runātājai, Groskundzei. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, mans jautājums ir par Spāņu piekrastes likumu. Mēs esam rakstījuši tik daudz lūgumu rakstus un arī par īpašumtiesībām Eiropā. Lūgumrakstu komiteja arī atbalsta dažādas tiesības Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība jau ir pieņēmusi dažādus lēmumus, un tagad otrs jautājums attiecas uz piekļuvi dokumentiem. Parlaments un komisija strādā pie dokumenta par piekļuvi dokumentiem. Un te runājam par, ja par Bavārijas lietā bija runāts par prezidenta piekrišanu un atbilde varēja būt gan pozitīva, gan negatīva. Un es domāju, ka varētu izstrādāt kopēju portālu, lai pilsoņi varētu piekļūt informācijai visās trīs uh, Eiropas Savienības iestādēs. Paldies! Pirms sāku runāt, tad Hefner kungs vēlos jums pirms pateikties, komisāra kungs, un jūsu darbiniekiem par tātad ļoti šo labo sadarbības atmosfēru pie šī jautājuma. Es domāju, ka mēs visi. Mums visiem tā ir tāda izglītojoša pieredze, jo mēs runājam par instrumentu, kurš līdz šim brīdim nav pastāvējis un mums ir ļoti maz pieredzes. Un mums ir jāatrod veids, kā mēs to varam padarīt par darba instrumentu, par, par instrumentu, kas darbojas, lai iesaistītu savus pilsoņus Eiropas politikā. Un tas ir svarīgākais jautājums. Es tur bieži esmu pies, pieskāries, un svarīgākais jautājums tātad ir šāds. Kāds ir veistījums? Kāda ir mūsu attieksme pret to? vai mēs tiešām vēlamies aicināt uh, pilsoņus ai, uh, izmantot šo instrumentu, vai arī uh, neļaut viņiem to mm, lietot. Un tas viss ir jāparāda dažādos punktos un aspektos regulā. Un tāpēc es vēlējos runāt, teikt, runāt par dažiem no šiem jautājumiem. Pirmkārt, es jums pil pilnībā atbalstu tādā ziņā, ka vienīgie jautājumi, kuri ir Eiropas Savienības kompetencē, un jo sevišķi eh, komisijas kompetencē, tātad ir, tiem vajadzētu būt eh, tādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas pilsoņu eh, iniciatīvām, un jautājums mans ir šāds, vai mēs varam to paskaidrot daudz, ehm, daudz ātrāk pirms šiem 3000 pierakstu, jo, kad viss process jau ir sācies, kad ir sāksies kampaņa, un ir uh, tūkstošiem cilvēku, kas vāc um, e, e, parakstus, un, un tad, mē, tad mēs sakām, stop, tagad mums ir uh, jāpārbauda uh, piekļuvas iespējas, tad var teikt, ka jautā, ar jautājumu viss ir kārtībā, bet tas, kā tas ir noformulēts, tas nav, tas nav pareizi, un tāpēc tas viss ir jāpārstrādā. Un tad, tad, vai jūs tiešām domājat, ka cilvēki atkal, atkal sāks mm, parakst, eh, dot savus parakstus, tāpēc mums to vajadzētu darīt daudz agrāk. Un tāpēc mēs tagad ierosinām to darīt eh, no paša sākuma. Un, bet, tad, lai pilsoņu iniciatīva nesāk, nesāktos gadījumu pēc, kad, eh, kad cilvēki ir dusmīgi par kaut ko televīzijā, par Eiropas komisiju, un tad, tad eh, nospriež, ka viņi ir pilnībā pret, un tad es, es paņēmu savu datoru un kaut ko aizsūtu, komi, eh, aizsūtu, aizsūtu komisijai, un tā ir pilsoņu iniciatīva, tāpēc ierosinājums būtu šāds. Lai būtu kā tāda kā, kā iesākuma komiteja no dažādām dalībvalstīm Un tātad cilvēkiem, ja viņi, ja viņi varētu iepriekš apspriesties un apdomāt, tad būtu uh, iespējams, nu, ja no paša sākuma noskaidrot, vai viņi var iesniegt šo iniciatīvu, jo, ja, ja tas tiek dalī, dalī, darīts vēlāk, tad ir ļoti liels spiediens no cilvēkiem. Un tad viņiem nepatīk, ja viņi tik, tik, tiek apturēti kampaņas vidū. Un tad tiek, un, ka viņiem jautā, vai viņi to vispār drīkst darīt. Mm. Un vēl viens jautājums no manas puses ir šāds. Un tas ir svarīgs jautājums, bet tad es, es zinu, ka uh, dalībvalstīs tradīcijas ir atšķirīgas. Dažās dalī, daudzās dalībvalstīs ir milzīgas problēmas, ja mēs jautājam cilvēkiem viņu pasas numurus, lai tātad vai, vai, vai personas kodu, lai viņi parakstītos citās eh, dalībvalstīs ir spēcīgāki instrumenti, kas var. Tātad eh, eh, nav, nav jāsniedz savs personas kods, un šeit pie iniciatīvas mēs, mēs to lūdzam darīt, un es domāju, ka daudzi cilvēki var teikt, ka viņi tātad ne, neparakstīs iniciatīvu, ja, man ir jā, ja viņiem ir jāsniedz personas kods. Un, manuprāt, tas nav svarīgi Yes, but uh, yes, so uh, they're responsible for data protection. Jā, tad, tad arī atbildīgais par datu aizsardzību Lielbritānijā teiks, ka tas nav vajadzīgs un tas radītu problēmas, jo mums nav vajadzīgs identificēt katru atbalstītāju. Mums ir vajadzīgs noskaidrot, vai šis cilvēks pastāv, vai viņš, viņam ir tiesības parakstīties, un vai tad, jā. Un vēl viens jautājums, kuru mani kolēģi līdz šim vēl nav, nav uzdevuši. Tātad uh, laiks termiņš. Tātad mums ir vajadzīgs šis laika grafiks, bet uh, tam nevajadzētu būt pārāk īsam. Uh, vadoties pēc savas pieredzes, viens uh, gads ir uh, tāds termiņš, kas uh, darbojas dalību valstīs. Bet uh, Eiropas līmenī, kad uh, viss ir jāpārtulko, uh, un kad ir jāvāc, eh, eh, tad, tad eh, parasti arī citās valstīs un jāstāsta, kā tas viss darbojas, gads ir pārāk īs termiņš. Un tad, tad un kad, kad viss process būs beidzies, tad paraks vairs nebūs derīgi. Jo 12 mēneši jau būs pagājuši, un tāpēc nevar redzēt nevienu iemeslu, kāpēc mums, mēs to nevarētu nedaudz pagarināt, vismaz uh, līdz šiem te pap, eh, pa, līdz parakstu vākšanai uz papīra, jo tad, tad eh, šis te. Tātad, eh, ja paraksti netiek vākti tiešsaistē, tad viens gads ir pārāk īs laika posms. Tātad, ko cilvēki iegūs par, miljonus, par šiem miljonus parakstiem? Kas, kas būs rezultāts? Un tad, tad regulas e, projektā. Tad komisija ir paziņojusi par rezultātiem, bet ar to nepietiek, ir vajadzētu vairāk vajadzētu vairāk um, diskutēt, vajadzētu būt dialogām, diskusijām. Un tāpēc eh, komisijas publiska uzklausīšana būtu ļoti noderīga, un daži kolēģi teica, ka komisija to nav pieradusi darīt. Un komisija to nedarīs, bet es eh, jums personīgi jautāju, vai eh, tā nav arī liela, lieliska iespēja komisijai atvērt savas durvis priekš, pilsoņu priekšlikumiem, tātad viņu viedokļu uzklausīšanai, viņu ideju uzklausīšanai. Tad vai tad komisija nevēlētos uh, Tātad e, ielūgt e, tos cilvēkus, kuri ir parakstījuši miljo, miljo, ar miljonus parakstiem tātad, e, iniciatīvu. Tātad man, tie ir mani jautājumi, un man jāsaka, esmu pa, tātad, tiešām pārliecināts par to, ka diskutējot, mēs nonāksim pie, pie labas un re, regulas, kas būs draudzīga pilsoņiem. Paldies! Pirms, eh, pirms eh, komis, komisārs eh, sniedz atbildes, es vēlējos jautāt par. Tad, tad, pārkāpumu procedūru. Tad, tad ir ierosināts izmaiņas pārkāpuma mehānismā dēļ sarežģītības. Tad, tad eh, mums ir jāstāsta, kādus mērķus mēs ar to vēlamies sasniegt. Tāpēc mēs eh, vēlamies eh, tad, dažādos veidos sadarboties ar komisiju, jo sevišķi saistībā ar lūgumrakstiem. Tā, lai mēs, mūsu darbs būtu noderīgāks un mēs, un mūsu darbs tātad netiktu, netiktu slikti ietekmēs. Vēlos zināt jūsu viedokli par šo jautājumu. Paldies! Paldies, eh, priekšsēdājas kundze. Es vēlētos jums eh, visiem pateikties eh, par to, ka jūs piedalījāties šajā diskusijā un izcēlāt punktus, kuri ir svarīgi ne tikai jums, bet arī komisijai. Un es domāju, ka arī tie svarīgi arī padomē, jo mēs vēlamies sas, sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu attiecībā uz pilsoņu iniciatīvu. Un, ja jūs ļa, man ļausiet, tad es atbildēšu mm, pēc iespējas precīzāk uz jautājumiem. Uh, kurus, um, kurus uzdeva godājumie uh, parlamenta locekļi. Attiecībā uz, uz Volesas uh, kundzes jautājumu mēs sadarbojamies um, pie, pie dažādu dokumentu izstrādes, tāpēc es uh, ļoti labi saprotu jūsu argumentāciju, un es saprotu arī to, kāpēc kāpēc citi vēlas, lai šī iniciatīva būtu mm, pieejama un draudzīga jauniem cilvēkiem. Un es domāju, ka, ka mēs arī ļoti cītīgi strādājam pie iespējas, lai, lai būtu tad šis 16 gadu vecums, kā vecums, kas ir kas ir jāsniedz, lai, pasnieg, lai parakstītu petīciju. Problēma, ar ko, kur mums nācās risināt, ir tāda, ka tad, tad ka dalībvalstīs ir jāpārbauda paraksti, un dalībvalstis uh, uz to skaidri norādīja. Un mēs arī uz to atkal norādīsim, ka dalībvalstīs ir grūti tad strādāt pie šīs parakstu pārbaudas gadījumā, kad e, cilvēks e, nav šajā, kad cilvēks nav sasniedzis vēlēšanas, vēl, vecumu, kad var piedalīties vēlēšanās. Tas tā tad bija viens no svarīgākajiem elementiem. Un tad, protams, bija arī eh, šī, šis tā politiskā, filozofiskā de, eh, diskusija par to, vai viņiem vajadzētu būt tiesībām um, aktīvi iesaistīties politikā, pirms viņi var piedalīties vēlēšanās. Tas bija tāds, tāds domāšanas virziens, un es paskaidrošu, kā mēs nonācām pie šī lēmuma. Bet, protams, ka uh, Eh, mēs to apspriedīsim arī trialogā, kad mums būs eh, sanāksme. Tas, tas notiks jau ļoti drīz. Un tas pats attiecas arī uz dokumentu pārbaudi, tātad uz pasu pārbrau, pārbaudi un identifikācijas karšu pārbaudi. Es varu teikt, ka komisijā mūs eh, diezgan neapmierina šis ļoti sarežģītais pielikums. kas tika izveidots pēc eh, vispārējās vienošanās ar padomi, jo tas eh, padara Eiropas pilsoņu iniciatīvu nedaudz eh, tādu kā mm, pārāk smagnēju ar visiem šiem, visiem šiem pīlkumiem, jo, prot, protams, ka katra dalībvalsts ehm, meklē veidu, kā vislabāk eh, pārbaudīt eh, paraksts, piemēram, Igaunijā. Ehm, tātad eh, ir, ju, ir ju, ju, tad īpašas jūrnieku kartes, citās dalībvalstīs ir identifikācijas kartes, bet Lielbritānijā tātad um, Un tad mēs esam centušies uh, rast uh, risinājumu šai te problēmai, un, un tad padomu paļāvās uz ekspertu padomiem, kā viņi parasti veica pārbaudu, kāda data tiek izmantot, un es jums piekrītu, ka galu galā mēs nonācām pie šiem, uh, nu, pie šī mm, pielikuma, kas ir, mm, kurā ir minētas dalību valstu, tātad šie specifiskie noteikumi. Un tad es domāju, es piekrītu, ka mums to vajadzētu vēlreiz pārskatīt. Es piekrītu arī Valaskundas teiktiem tādā ziņā, ka mēs esam mums vajadzētu atbildēt petīciju iesniedzējiem un iniciatīvu organizētājiem. Protams, ka mēs to darām, bet es domāju, ka būtu labi, ja mēs varētu iesaistīt Eiropas parlamentu, jo es nedomāju, ka mēs tad, tad, tad ka mums vajadzētu kautrēties no šo uzklausīšanu m, mm, organizēšanas. Mums būtu vajadzīgs kā, kā jau tika ierosināts eh, projekta versijā, jum, tad mums vajadzētu eh, komunicēt, stāstīt, eh, kāda ir mūsu darbība, mēs to darām. Mēs piedalījāmies uzklausīšanā par to, kā, kā tad, tad izstrādāt šo regulu, un mēs esam to darījuši arī citu iemeslu dēļ, piemēram, gatavojot tiesību aktus, tātad mēs eh, cenšamies mm, vērsties pie iesaistītajām pusēm, kuriem nāksies eh, īstenot šos tiesību aktus, tad ir svarīgi, lai pēc, eh, būtu pēc iespējas vairāk viedokļu, un lai tie tiktu ņemtu vērā, sagatavojot tiesību aktus, un es domāju, ka to vajadzētu darīt, ja, teiks, ja teiksim, ir um, priekšlikums no vides uh, jomas, tad tā būtu. Tas būtu tikai dabiski, ja organizētāji tiktu uh, ie, ie, pa, ieaicināti un piedalītos arī citas ieinteres, ie, ieinteresētās puses tad diskusijā, pirms uh, komisija uh, tad sniedz savu paziņojumu. Tur, turpināšu ar Bustināru kunga jautājumu. Protams, es ļoti pasakos par atbalstu. Es domāju, ka mēs ļoti cieši sastrādāsimies ar jūsu komiteju, kad, kad iniciatīvas regula noteiks konkrētas iespējas, kā turpmāk sadarboties. Gensa kundze jautāja par šo te piekļuvi Un viņa runāja par atklātām pirmkada programmām attiecībā uz piekļuvu šajos gadījumos. Man ir jāsaka, ka šī bija tā ideja, ar kuru mēs sākām. Un tā bija, mm, bija, tā bija prasība, kur nāca no parlamenta. Un arī, sekojot publiskām konsultācijām, bija prasība tātad um, tāpēc, ka tātad bija lūgums uh, pārbaud, nodrošināt to, lai organizētāji uh, nevās parakstus par velti. Tātad, lai tad, kad būtu savākti paraksti, lai tad iniciatīva būtu juridiski uh, iespējama, nevis neiespējama. Un tāpēc mēs nonācām pie diskusijām par to, vai vajadzētu būt eh, šai te pilnai eh, piekļūst pārbaudai sākotnē, pirmajā stadijā. Un tad mēs nonācām pie eh, šī te šķēršļa, jo tad šī te prasība pārbaudīt iniciatīvu, radīt dažādas šķēršļas, būtu politiskas debatas. Un mēs nezinātu, vai organizātoru eh, organizātor mērķis ir nodoms, vai arī viņi tikai vēlas eh, iesākt šo procesu. Un tagad man ir jāsaka, ka mēs tieši, eh, sas, tie, tieši strādājam pie uh, idejas, kura tika ierosināta mūsu pēdējā sanāksmē, ka mums vispār vajadzētu aizmirst par šādu pie, piekļuvis pārbaudi, mums vajadzētu ciešāk uh, pievērsties reģistrēšanas fāzai un uh, un, tad, un, un tādā veidā šī piekļuva nebūtu negatīva. Tad, tad iniciatīvām nevajadzētu būt pret Eiropas vērtībām vai pret uh, cilvēku uh, tiesībām, to, par to mēs jau vienojāmies. Iniciatīvām uh, nevajadzētu būt uh, nenopietnām, un, un es uh, drīz pasāstīšu, kā mēs to darīsim. Un trešais kritērijs, un tas ir ļoti svarīgs, tādā ziņā, ka mēs nereģistrēsim iniciatīvas, kuras atklāti eh, ir ārpus eh, eh, kom komisijas kompetences jomas. Vajadzētu būt adekvātai pārbaudai organizatoriem. Tad, ja, ja šīs te trīs lietas ir pārbaudītas, tad viņi, viņi var būt droši par to, ka tad, kad paraksti būs eh, sa savākti un kad in iniciatīva vai būs eh, sabiedrības atbalsts, tad tas, tā būs praktiski realizējama un komisijai būs eh, tiesības darboties šajā jomā un iz, iz, izveidot tiesību aktu par šo priekšlikumu. Šādā veidā mēs vēlamies eh, visu padarīt vienkāršāku organizatoriem un tajā pašā laikā arī komisijai, jo mēs vēlētos eh, par to teikties kā, kā pret eh, administratīvu lēmumu, lai tas neietu uh, cauri sarežģītajai likumdošanas procedūrai. Un, protams, kā jau jebkurš lēmums, kuru, uh, kuru mēs eh, pieņemam tātad, eh, tātad šis, eh, uz to var attiekt, attiekties Eiropas Savienības tiesas spriedumu, un tāpēc mums ir jāgarantē, ka tas nav tikai komisijas, mums ir jā, jāsaprot tas, ka tas nav tāds galējais komisijas lēmums. Un tad ir jānorāda uz to, ka mēs ievērojam spēles noteikumus. Tātad Henkas kundze jautāja par nopietnību. Par eh, tātad, eh, nenopietnām iniciatīvām. Protams, ka mēs izmantotu šo eh, terminu tikai tad, kad tas būtu nepieciešams. Piemēram, par priekšlikumu, kā kādu Rogzvaini ierosināt par komisijas eh, priekšsēdētāju vai kaut kādas, eh, kādā cita nenopietni priekšlikumu. Tātad mēs eh, necentīsimies. Tad vienmēr būs šaubas. Mēs pilnībā apzināmies eh, faktu, ka organizatori var iesniegt eh, sūdzību tad Eiropas Savienības tieš, eh, tiesā, bet mums ir jābūt tādiem parametriem reg regulā, jo citādāk nebūs iespējams nodrošināt to, ka ir šādas visādas jokainas iniciatīvas kuras ir šajā reģistrācijas fāzē, un tādā veidā tur būtu izveidoties informācijas platforma. Uh, Un tā nebūtu laba doma dēļ eh, informācijas satura attiecībā uz atklāto, atklātā pirmkoda programmu. Mēs eh, tad ieklausījāmies padomos no parlamenta un pa, dalību valstīm, protams, ka eh, organizētājiem būtu daudz vienkāršāk uh, lejupielādēt atklātā pirmkoda programmu un to izmantot šādā veidā un pēc tam uzlabot un izveidot īpašu uh, programmu katrai um, in, individuālai iniciatīvai. Un, protams, kad ar, uh, regul, regulas projekts tiks pieņemts, tad mēs uh, ciešāk sastrādāsimies ar dalību valstu ekspertiem un mūsu ekspertiem komisijā, lai izveidotu uh, programmu, kas ir droša lietošanā un, un datu aizsardzībā. Uh, Nadolčevas kundze, paldies par jūsu um, ziņojumu, par jūsu jautājumiem. Attiecībā uz, uz tiesaiš, ties, tiešsaistes parakstu vākšanu, kā jau es minēju, Mēs to ieviesām tāpēc, ka mums ir nepieciešams izmantot modernos komunikācijas līdzekļus, un mēs to ieviesām arī tāpēc, ka ar šādu tiešsaistes parakstu vākšanu tas būtu daudz vienkāršāk, un, būtu, un ter termiņš būtu īsāks, un tas būtu arī Eh, daudz interesantāk jaunajai paudzei pie, eh, piedalīties demokrātijas, eh, demokrātijas procesos, ja viņi izmantot modernos komunikācijas līdzekļus, jo tad viņi daudz pavada laiku Facebook un modernajos sociālajos portālos. Un tad, tad šādā veidā ir iespējams iegūt daudz, daudz, daudz ātrāku reakciju attiecībā uz gudro vīru komiteju mēs īpaši neatbalstām šo ideju, tāpēc, ka gal galā tā ir tieši komisija, kura var izlemt eh, par to, vai, eh, vai šī te iniciatīva ir pie, pieļaujama, vai to var reģistrēt. Tāpēc eh, mēs domājam, ka šāds lēmums varētu sarežģīt un padarīt lēnāku procesu, un tāpēc kaut arī es saprotu e, ideju, kāpēc vajadzētu šādu gudro vīru eh, komiteju, Tomēr tad mani kolēģi centīsies eh, darīt visu iespējamo, lai organizatoriem eh, paskaidrotu, kā izveidot iniciatīvu, kā to, mm, kā to, kā to uzrakstīt, kā to parakstīt. Un, eh, es domāju, ka tas būs labāks servis nekā tad, ja būtu atsevišķa padome, kura izpētītu šo te piekļuvi. Attiecībā uz atbildību Diemžēl man līdzi nav dokumenta, bet eh, tur pantā ir minēts, ka katram organizatoram eh, ir jāuzņemas atbildība par perso personīgo datu um, tad, uzraudzību, vadoties pēc um, tās valsts uh, likumiem, kurās, kurās padaraksti tiek vā, uh, vākti. Un, tāpēc, un mēs nolēmām šo jautājumu tātad Asad dalībvalstu ziņā, kas notiek tad, ja personas eh, dati tie tiek apdraudēti. Un attiecībā uz to, tātad, kad iniciatīva, eh, iniciatīva tiek, tiek savākti paraksti, tātad, tātad kas notiek tālāk? Un, protams, ja mēs eh, iekļausim šo te publisko uzklausīšanu šajā procesā, es domāju, ka komisija labprāt eh, piedalīsies. Jo tad var notikt eh, trīs, mm, trīs eh, scen scenāriji. Tātad pirmā, pirmais mēs. Tātad komisija rīkosies tā, kā vēlas organizētāji, bet, protams, ka komisija tad varbūt arī tā, kā komisija vēlas strādāt pie, pie iniciatīvas. Tātad eh, par iniciatīvu var būt dažādi viedokļi, un tāpēc mums vajadzētu zināt, kā strādāt tieši pie mm, rezultātiem, kādi ir pilsoņu iniciatīvai. Un mēs varam arī eh, iesniegt eh, grozījumus priekšlikumā, un mēs varam nolēmt par to, vai ir vajadzīga papildus informācija, pirms mēs izveidojam šo priekšlikumu. Tāpēc mums būs viss šīs iespējas, kā strādāt ar rezultātiem Eiropas pilsoņu iniciatīvā, bet es vēlos nodroši teikt, ka tātad šim miljons parakstiem, tātad tiem būs liela mm, ietekme uz komisiju pie, pievērst uzmanību uh, eh, konkrētajam jautājumam. Un attiecībā uz uh, līgumiem, uz, tad Valēsas kungas, Valēsas kungā jautājums, tad, tad uh, vai kāpēc šie ašra darbinieki nevar, nevar piedalīties iekšējos konkursos. Protams, ka situācija ir tāda, ka parasti iekšējie konkursi, un tagad es, eh, tad, tad es vēlāk varu iesniegt precīzāku informāciju, bet pamatā problēma ir tāda, ka iekšējie konkursi parasti ir domāti ierēģiem, un tas nozīmē, ka tie ir atvērti tiem ierēģiem, eh, kuri ir, eh, kuri ir nokārtojuši konkursu, kuriem uh, kur ir apliecinājuši to, ka viņiem ir pietiekamas uh, zināšanas un spējas, lai kļūtu par ierēģiem. Un, un tad viņi var piedalīties iekšējos uh, konkursos. Ārsta eh, darbinieki neiet cauri šādai, šādai procedūrai, un viņi strādā arī uh, dažādos tātad, um, amatos. Parasti noteikums ārsta darbiniekiem ir tāds, ka viens, viens no viņu. Um, Tātad eh, vad, vadošiem darbiniekiem ir, tam ir jābūt uh, eh, ierēdnim. Un līdz ar to mm, ir, pastāv šī ierobežojuma ārstu darbiniekiem pie, piedalīties iekšējos konkursos, bet, protams, ka eh, viņiem, tad, tad, protams, ka mums būs debats par darbinieku noteikumiem, jo mūsu slavenā metode 2011. gadā beigsies. Mums būs ļoti interesants debats parlamentā un padomē attiecībā uz eh, finanšu perspektīvu un visām izmaiņām, eh, kādu, kādas tās, kādu tā um, ieviesīs. Un mums vajadzēs vēlreiz aplūkot um, ehm, dar, noteikums par darbiniekiem, jo arī uh, tos ir jāapstiprina Eiropas parlamentam. Un mums uh, ir, tas ir jādara tagad uh, saistībā ar ārējās, droši, ārējās darbības dienestu. Un līdz tam laikam, protams, ka darbinieku noteikumi ir mūsu kā likums, un tos nevar labot, bet es uh, iesniegšu precīzāku atbildi rakstiski. Un tad es neaizmirsīšu savu solījumu jums. Augans kundze par vienu trešdaļu dalību valstu. Es jums piekrītu, Bet tajā pašā laikā mums ir jāatceras, ka, piemēram, ja mēs runājam par sešām dalībvalstīm vai pilsoņiem no šīm valstīm, tad šāds priekšlikums netika pieņemts, jo no šīm valstīm būtu jānāk priekšlikumam, kuras, kuru jāpieņem visās 27 valstīs. Tieši tāpēc mēs neatbalstījām šo zemāko slieksni, jo nebijām pārliecināti, ka tas atainotu to, ko mēs saprotam ar Eiropisko, ar Eiropas, ka tas būtu pieņemams visām dalību valstīm. Jā, Kaufmanis kundze, jūsu ziņojumā jau tur no paša sākuma bija viena trešdaļa. Runājot par 16 gadus veciem pilsoņiem un pilngadības vecumu, jūs ļoti labi pazīstat Eiropas Savienību, es jums piekrītu bet nu, ir skaidrs, ka nepieciešams zināms laiks, lai pabeigtu likumdošanas darbu. Es esmu pārliecināts, ka mēs par šo lietu vēl runāsim ar dalību valstīm trialogu ietvaros. Un jūsu eh, teiktais par to, ka komisijai eh, būtu varbūt vairāk jāizmanto populārs atbalsts vai popularitāte, es jums piekrītu. Eh, tad jautājums bija par Spānijas eh, krasta joslas likumdošanu. Šis bija ļoti specifisks konkrēts jautājums. Un man ir pavisam izsakāmais par šo. Un informācija ir tāda, ka šī likumdošana nenoliedz, ka Eiropas uh, kompetence attiektos arī uz šo lietu. Varbūt, ka šāda atbildi jūs neapmierina, bet labāk es jums tomēr sagatavotu atbildi rakstiski, jo vairāk neko arī šajā sakarā nevar pateikt. Runājot par piekļuvi informācijai, mēs joprojām esam procesā, strādājot ar 1049, tātad uh, direktīvu, kas nosaka piekļuvi informācijai. Eiropas parlaments velk darbu vienā virzienā, dalībvalstis kaut kur pavisam citur vēlas virzīties, komisija mēģina kaut ko pa vidu atrast, bet šis jautājums ir tik plašs, ka mums ir grūti virzīties uz priekšu pēc tam, kad dokumenta pirmais lasījums un grozījumi vēl nav apstiprināti parlamentā. Varbūt eh, palīdzētu tas, ka vairāk vajadzētu pievērst uzmanību informācijas eh, piekļuvēju no pilsoņu puses, nevis būtu jādiskutē par eh, specifiskām lietām, piemēram, kas ir informācija, kam ir ierobežota piekļuva un tā tālāk. Vakar man bija diskusija ar ombudu par informācijas portālu, uh, par to, kā mēs varētu pilsoņus labāk novirzīt pareizajā vietā, lai viņi skatītos pareizo informāciju konkrētā mājaslapā. Un mēs vienojāmies, kā varētu strādāt tā, lai jaunais komisijas portāls un eh, jaunie citu iestāžu portāli saturētu visu nepieciešamo info informāciju. Vakar es runāju ar ombudu pārstāvjiem un Es biju pārsteigts par viņu piedāvātā portāla kvalitāti, un varbūt mums būtu jāsaka saviem pilsoņiem, lai viņi izmantotu šo te portālu biežāk. Hefner kungs, man liekas, ka es jau atbildēju uz jūsu jautājumu par iniciatīvas um, sākotnējo pārbaudi. Mēs kopā meklēsim risinājumu. Es arī atbildēju uz jautājumu par identifikācijas kartēm, numuriem Šeit mums būtu jāatrod risinājums, kas būtu pieņemams gan mums, gan jums, gan arī dalību valstīm. Es saprotu arī jūsu komentāru par laika termiņiem, bet, nu, es nezinu, vai mēs te varam tā nodalīt vienu gadu parakstu vākšanai interneta vidē un eh, kaut kādu ilgāku periodu uh, tradicionāli savāktiem parakstiem, es nezinu, nu jāskatās. Par pārkāpumu procedūru. Man liekas, ka jums nav nekāds noslēpums, ka jūs esat vienīgā komiteja, kas īpaši uzmanību pievērš šim jautājumam. Ir skaidrs, ka, piemēram, arī Tirzniecības komiteja ļoti interesējas par tirzniecības eh, jomā atklāto pārkāpumu procedūru virzību un, un arī citās jomās attiecīgās komitejas. Nu, skaidrs, ka likumdošanai ir jābūt uh, caurskatāmā, tā pareizi jāievieš, un ja tā tas nenotiek, tad mums ir attiecīgi arī jārīkojas. Es ceru, ka sadarbība šajā jomā mūsu starpā uzlabosies Mēs par to jau intensīvi diskutējam ar jūsu darba grupām. Tātad šeit ir runa par pamat nolīgumu, un es ceru, ka šo nolīgumu atbalstīs parlamentā. Plenārsēdē tas tiks drīz skatīts, tas būs šomēnes. Un tur mēs esam ierakstījuši, ka papildus konkrētiem specifiskiem ziņojumiem un gada ziņojumiem uh, komisija sagatavos apkopojumu ziņojumus par visām pārkāpumu procedūrām, sākot no oficiāla paziņojuma nosūtīšanas līdz pat informācijai par konkrētiem gadījumiem, ja to pieprasa parlaments, ievērojot visus konfidenciālitātes noteikumus, kā tas noteikts Eiropas Savienības un tiesas prasībās. Tātad jūs saņemsiet visu apkopoto informāciju par to, kādas eh, pārkāpuma procedūras ir uzsāktas. Ja jūs konkrēti interesēs kāds konkrēts gadījums, arī tad varēsim sniegt jums detalizētāku informāciju par šo gadījumu. Bet tajā pašā laikā man ir jāsaka, ka mums arī ir eh, jāievēro judikatūra, kopienas tiesas nolēmumi, un arī jāskatās, kādā stadijā atrodas pārkāpuma procedūra, jo komisija mēģina darīt visu, lai rastu risinājumu dalību valstī tā, lai vispār nebūtu nepieciešams uzsākt pārkāpuma procedūru. Uh, mēs mēģinam izdarīt spiedienu, izglītot un tā tālāk, lai Eiropas likumdošana tiktu ievērota un lai dalībvalsts veiktu visus nepieciešamos korektīvos pasākumus pirms vispār šāda procedūra tiek uzsākta. Pēc tam, kad šis pamatnolīgums tiks apstiprināts, tad mēs strādāsim pie ieviešanas nosacījumiem, kā ievies šīs prasības ikdienas dzīvē, lai sadarbotos šajā jomā daudz labāk. Atvainojos, ka runāju tik ilgi, bet es saņēmu daudz jautājumu, un es patiešām abrīnoju, cik pacietīgi jūs mani uzklausījāt. Paldies, atvainojiet arī mūs par to, ka uzdevām tik daudz jautājumu. Paldies! Tagad varam beigt. Liels paldies, Šefkovičs kungs! Allora, dopo aver ringraziato il commissario Sefcovic, eh, a questo punto proseguiamo. Esmu pateikusi paldies Šefkoviča kungam, tad turpināsim darbu pie nākošajiem jautājumiem darba kārtībā. Tagad pārējiem pie desmitā punkta darba kārtībā, pie lūguma raksta no Alberto Perino kas ir iesniedzis iebildes pret atvilcienu starp Turīnu un Lionu. Arī vēl, viena, vēl viens lūgums raksts no Marko Tomalino par to pašu jautājumu, arī no Pālo Pierī un arī no Alberto Pālo Veģio. Tagad došu vārdu lūguma raksta iesniedzējiem. Pirmajam vārds Alberto Perino kungam. Viņš nav ieradies, izskatās. Quindi lei è? E, e basta? Quindi... Io per lui, poi parlo per me stesso. No, um... Perfetto, quindi allora Alberto Perino non è riuscito a raggiungerci, quindi c'è il signor Paolo Prieri a cui do la parola. Izskatās, ka Perino kungs nav varējis ierakstīties, bet ir ieradies Paolo Prieri kungs, un viņš eh, tad varbūt arī varētu runāt pie Perino kungu vārdā.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 la sistemazione del... no, è già arrivato. Eh, chiederei alla Presidente Arminia Mazzoni di poter leggere un breve ringraziamento per... Eh, Priekšsēdētājs kundze, es gribēju nolasīt īsu dokumentu. Vai, vai es to varu darīt? Jā, bet jūsu interesēs ir runāt pēc iespējas īsāk un lasīt lēnām. E buongiorno a tutti i membri del Parlamento e della Commissione. Jo mums arī ir jāuzklausa komitejas locekļi. Pilsoņu vārdā, kas iebilst pret Turīnu un Lionu, diemžēl tulki lūdza lasīt lēnāk. Politika dei territori attraversati. Della... Nu- Tātad pilsoņu vārdā es gribētu runāt par sociālajiem un vides jautājumiem, kas ir saistīti ar šīs dzelzceļa līnijas izbūvi. Es gribēju īsumā pastāstīt par esošo situāciju. Itālijas pilsoņi ar vairāku asociāciju starpniecību ir iesnieguši sešus lūgumrakstus rakstus un mēs gribētu, lai šī komiteja darītu visu, lai lūgumrakstos iesniegtie jautājumi tiki, tiktu atrisināti un tas notiktu politiski saistošā veidā. Mēs uzskatām, ka komitejai būtu jāstrādā pilsoņu vārdā, bet mums liekas, ka jūs kļūstat tā kā atkarīgi no Eiropas komisijas. Mēs saprotam, ka komisija zina, kādas ir pilsoņu tiesības, bet komisija vairāk uzklausa lobbyjus. Un tāpēc mēs gribētu, lai lūgumrakstu komiteja izveidot savu pozīciju par šiem jautājumiem, balstoties uz neatkarīgiem zinātniskiem pētījumiem, lai izvairītos no tā, ka lēmumi tiek pieņemti tikai balstoties uz komisijas sniegto informāciju un mēs aicinām uzsākt demokrātiskas debates par šo jautājumu Eiropas Savienībā. Un mēs vēlamies, lai plānošana tika, tiktu veikta balstoties uz sociāliem pasākumiem un lai tas kalpotu visu interesēm, ne tikai ražotāju interesēm. Es gribētu pateikties jums Tagad es gribētu nolasīt Alberto Perino uzrunu. Lūgumraksts 949 par Turīnas un Lionas ātrvilcienu līniju. Tehniķi un zinātnieki ir pret šādu līniju. Mēs uzskatām, ka jau pirms 21 gada tas nebija nepieciešams un nav Skaidrs, kāpēc būtu jāsastaista Turīna un Liona ar 54 km garu tuneli, ja ir A32 šoseja. Man liekas, ka tas nāks par sliktu visiem ielējas iedzīvotājiem, ielēja tiks piesārņota. Un 20-30 gadu garumā, kamēr tiktu veikti šie darbi, būtu dažādas problēmas, ēkas tiktu nojauktas, būtu trokšņa piesārņojums un cita veida piesārņojums. Jau 2006. gadā parlamentā ieradās eh, pilsoņu delegācija Strasbūrā parlamentā un iesniedza petīciju, ja lūgumrakstu ar 32 tūkstošiem parakstu, bija pavisam apkopoti šie paraksti astoņos failos. Pirms desmit gadiem tika publicēti plāni par šīs līnijas izbūvi, bet pašlaik Itālijas nacionālās dzelzceļa līnijas pat nav sākušas darbu pie sākotnējā projekta. Uh, tas iznīcinātu vidi, tas nāktu par sliktu visiem, un iedzīvotāji uzskata, ka izmaksas nav ilgspējīgas. Itālijas valdība šajā ziņā ir ārkārtīgi daudz solījusi, bet neko nav finansiāli tērējis, jo naudas jau nav. 27. septembrī bija sanāksme starp uh, Turīnas iedzīvotājiem un uh, iesaistītām organizācijām un Eiropas parlamenta pārstāvis teica, ka ja nav naudas uh, dienestiem, pilsoņiem, jeb ja pakalpojumiem pilsoņiem, kāpēc tad ir jātērē 27 miljardi eiro projektam, jo mēs nevaram ļaunprātīgi iztērēt uh, sabiedrības naudu krīzes laikā. Neskatoties uz to, ka mēs esam snieguši daudz dažāda veida dokumentācijas tehnisko pamatojumu, darbs pie šī projekta turpinās. Un mūsu cilvēki ir nobežījušies par sabiedrības veselību. Mēs uzskatām, ka sabiedrības veselībai tiks nodarīts būtisks kaitējums. Piemēram, cilvēkiem, kam ir nosliece uz respiratoram saslimšanām, uh, Un tad šo cilvēku vidū saslimstība pieaugs par 10%, eh, varētu tikt piesārņots arī eh, gaiss ar asbesta daļiņām, un cilvēki nonāktu saskarē ar šīm daļiņām, to nevar vienkārši ignorēt. Likumdevējiem būtu jāaptur jebkāda veida šādu materiālu izrakšana. Arī ūdens piesārņojums varētu radīt problēmas Eiropas Savienības dokumentā ir norādīts, ka varētu raksties hidroloģiska rakstura problēmas pēc šāda tuneļa izbūves. Mēs redzam, ka ja šāds tunelis tiks izveidots, tad Suzas ieleja destabilizēsies, jo eh, ģeoloģiskais eh, stāvoklis vai ģeoloģiskie apstākļi nav piemēroti šāda tuneļa izbūvei, jo mēs nevēlamies eh, redzēt, ka atkal notiek tāds pats negadījums, kā iepriekš, kad uh, līdzīgs tunelis tika aplūdināts, un kā rezultātā nācās tērēt vairāk kā 700 miljonu eiro. Uh, daudz un dažādu iemeslu dēļ jāsaka, ka šis plāns nav savietojams ar teritoriju, ar iespējamām izmaksām, jo šādi tiks neliederīgi iztērēta gan Eiropas, gan Itālijas, gan Francijas nauda. jo esošā dzelzceļa līnija var tikt modernizēta, Francijas puse to jau ir izdarījusi, bet diemžēl noslogojums šai līnijai ir tikai 25% no iespējamā. Tāpēc mēs gribam aicināt komiteju apstip, apturēt naudas tērēšanu šajā jomā. Mēs vēlamies, lai tiktu veikta detalizēta ietekmes uz vidi izpēte. Mēs vēlamies redzēt, kāds būs šī projekta dzīves cikla novērtējums. Paldies! Do la parola al signor Alberto Paolo Veggio.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 Buongiorno a tutti. Questa petizione. Labdien visiem! Šis lūgumraksts attiecas uz uh, nevienprātību starp uh, vietējām varas iestādēm un iedzīvotājiem saistībā uz šo projektu. Konkrēti fakti liecina par to, ka šāda izbūve ir bezjēdzīga. Turīnas Lionas observatorija tika izveidota, bet tā, diemžēl, nav pārstāvnieciska. To jūs redzat šajā slaidā. Tā pārstāv tikai divas teritorijas Bet tālāk jūs redzat, ka tur ir citas pašvaldības, kuras šeit nav parādītas. Tur ir sarkanā līnija un zaļā līnija, un tur ir redzams dzelzceļa maršruts, bet citas teritorijas tur nav redzamas. Pagātnē vairākas komunas demonst organizēja demonstrācijas pret šo savienojumu un pret šo projektu. Šajā sarkanajā teritorijā visi bija pret šiem plāniem. Un šeit jūs redzat, te ir starpība starp to, ko saka observatorija un starp realitāti. Un šeit jūs redzat dokumentu, kuru citēja šajā komitejā Šajā dokumentā ir apkopots, ko teica observatorijas priekšsēdētājs. Viņš ir vienīgais, kas ir parakstījis šo dokumentu, bet ir daudz cilvēku, kas to apstrīd. Šī ir vienošanās, kuru vajadzēja parakstīt visiem iesaistītajiem. Šorīt mēs saņēmām dokumentu kuru mēs saucam par Briseles vienošanos, kas kritizē visu darbu, un tur ir teikts, ka finansējums ir jābloķē. Mēs to parakstījām un aizsūtījām presēji. Un tika teikts, ka lūgumrakstu komiteja šim plānam jau ir piekritusi, un tā nav taisnība. Otrs aspekts, kas arī ir svarīgs, ir tas, ka uh, vietējie iedzīvotāji nav piekrituši šim savienojumam, jo viņi pretojas tam jau 20 gadus, un observatorija ir atteikusies dot viņiem informāciju. Mēs zinām, ka visa šī teritorija ir militarizēta. Cilvēki jau 20 gadus ir pret šo dzelzceļa savienojumu. Šī savienojuma izbūve var radīt kaitējumu videi. Un šie protesti ir notikuši daudzās teritorijās, ir organizētas sanāksmes un protesti, kuros piedalās tūkstošiem cilvēku. Mēs kritizējam arī to, ka Eiropas institūcijas finansē šo projektu. Un 20 gadus cilvēki arī ir organizējuši demonstrācijas un sūdzējušies arī Olafs. Desmitiem tūkstoši cilvēku organizē protestus un iesaistās tajos. Viet... Observatorija, neskatoties uz to vienalga, atsakās sniegt informāciju. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un mēs gribam vērst jūsu uzmanību uz šo situāciju administrācija pieņem lēmumus bez nekāda attaisnojuma, nekāda pārvaldība šeit eh, neeksistē. Cilvēks, cilvēks ir jāinformē un ar viņiem ir jākonsultējas. Ja mēs pavaramies uz tiesas nolēmumu, tur ir teiks, ka ir jānodrošina piekļuva vidas informācijai tāda nav nodrošināta. To jūs redzat šajā slaidā. Pirmajā uh, lapā jūs redzat reģionālās tiesas lēmumu. Cilvēki aizgāja uz tiesu, jo observatorija atteicās sniegt piekļuvi dokumentiem. Tiesa ir ļoti svarīga struktūra. Un tā pieņēma lēmumu pret observatoriju. Tajā bija teikts, ka observatorijai ir jānodrošina piekļuve dokumentiem. Šis nolēmums bija pieņemts 2008. gadā, bet tas netika ievērots. Un labajā pusē jūs redzat vēl vienu lēmumu, kurš arī tika ignorēts. Tieši tāpēc mēs gribam lūgt jūs ņemt vērā to, ka observatorija nerespektē tiesas nolēmumu. Mēs esam uzskaitījuši visus iemeslus, argumenti, kas attaisno šo dzelzceļa maršrutu, ir ļoti vāji un citi iemesli tiek turēti noslēpumā, un cilvēki nezina, kā Eiropas nauda tiks izmantot. Es tikai jums sniegšu piemēru. Tikai gadījuma pēc mēs uzzinājām par dokumentiem, kuros ir teikts, ka ir samaksāti vairāk nekā 160 tūkstoši eiro lai īrētu 150 kubikmetrus. Tā ir milzīga naudas summa. Mēs par to esam informējuši Olaf. Mēs arī gribam darīt pieejamu šos dokumentus Itālijas prokuroram. miljoniem eiro ir izlietoti jau šajā reģionā. 36 tūkstoši eiro tika izmantoti policijai, lai tā varētu aizsargāt šo teritoriju un militarizēt. Ko tad mēs gribam panākt? Mēs gribam Mēs gribam, lai cilvēkiem pasaka, ka 671 tūkstots eiro netiks izmantoti, bet lai šo naudu iesaldētu, kamēr tiek veikta izmeklēšana. Mēs eh, zinām, ka nauda tiek izlietota arī krāpnieciski. Paldies par uzmanību, un tagad mēs uzklausīsim komisiju. Kas ir Prince kundze, lūdzu? Paldies priekšstādātāji par to, ka devāt komisijai vārdu. Komisija ir atbildējusi uz šiem lūgumrakstiem rakstiski. Īsumā jāsaka prioritārais projekts SIX, kas eh, ir no Lionas caur Turīnu uz Ukrainas robežu. Tas ir identificēts kā prioritārais projekts projekts, un tas, un galvenais iemesls, kāpēc Lions PPC 6 projekts tika izvēlēts par prioritāro projektu, ir tas, ka šis reģions ir ļoti jūtīgs, un tieši tāpēc ceļu transports ir jāpārnes uz dzelzceļu. ceļu pašreizējā vēsturiskā līnija, kas iet no Lionas uz Turīnu, ir kalpojusi jau no 1970. gada. Un tā ir augsta un bieži vien to nevar izmantot. Protams, ka ir jāveic uh, izmaiņas tunelī. Tas ir pabeigts uh, Itālijas pusē, bet ir jāpabeidz vēl Francijā. Un šos darbus var paveikt 2011. gadā. Un pašreiz šajā teritorijā nevar ceļot ar lielu ātrumu, un jāņem vērā ir arī meteoroloģiskie apstākļi. Uh, tika organizēta faktu noskaidrošanas misija 2005. gada novembrī. Parlaments atzinīgi vērtēja savā ziņojumā uh, šo pāreju no ceļu transporta un uz dzelzceļu transportu, un uh, parlamentā atzinumi bija pozitīvi. Uh, Eiropas koordinators, kas bija atbildīgs par šo projektu, ir ticies ar um, attiecīgās kustības pārstāvjiem. Mums būs uh, vēl viena tikšanās ar viņiem rīt, lai mēs uh, varētu uh, runāt par informācijas nodrošināšanu nākotnē. Pašlaik kopienas Itālijas un Francijas finansējums ir domāts sagatavošanās darbu un pētījumu izstrādēji. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par to, vai varētu rasties kādas vides problēmas. Ir svarīgi pārliecināties, lai šādas problēmas varētu mazināt vai vispār novērst. Tehniskā observatorija, kura tika kritizēta tie, kas eh, reizi nedēļā kopš 2006. gada ar visām iesaistītajām komunām. Visas šīs komunas tiek uzaicinātas uz tikšanos. Tās ir novedušas pie pārmaiņām, un mēs zinām, ka ir notikuši protesti. Pirmā vieta bija izvēlēta tuneļa izējai. Mums ir jāveic dažādi saskaņošanas darbi, ņemot vērā to, ko ir izvēlējušās vietējās pašvaldības. Protams, ka ir jāveic arī pasākumi, lai um, novērstu dažādas problēmas. ir jāizpēta apmēram 92 urbumu veikšana līdz gada beigām. Un tas arī ir viss no komisijas puses. Vai kāds komisijas, komitejas loceklis vēlas izteikties? Okras kundze, lūdzu. Runātāji saka, ka viņa ir nogurusi. Komisija, ka tad, kad jūs raksturojāt situāciju, tad man jāsaka, ka mums šādas līnijas ir daudzās vietās, un ja tās tiek modernizētas, tad, protams, ir jāsaskars ar šķēršļiem, kas ir jānovērš. Protams, ka ir jāveic arī rekonstrukcijas darbi, kas uh, varētu būt mazāk traumatiski nekā tuneļa izbūve? Vai pašlaik jūs veicina transportu pa dzelzceļu Eiropas Savienībā? Vai mēs no tā gūsim kādu labumu? Es par to neesmu pārliecināta. Es gribētu zināt, vai Viss izvērtēju, ietekmes izvērtējums uz vidi ir veikts attiecīgi. Es esmu dzirdējis par šo novērtējumu jau gadiem ilgi. Un joprojām es esmu pārsteigta, ka nav skaidras atbildes par šo izvērtējumu uz vidi, ietekmi uz vidi. Protams, ka šādai līnijai ir jābūt piemērotai ātrvilcieniem. Es domāju, ka šie vilcieni ir pārvietos ļoti ātri, jo viņa ātrums ir 260, 270 km stundā un pat ātrāk. Tas ir mans jautājums. Kants kungs, lūdzu. ir viens svarīgs jautājums. Es, protams, esmu par caurskatāmību gan iepirkumos, gan līgumos. Mums ir jāpiemēro likumi un noteikumi pēc iespējas labāk. Mums ir jābūt ļoti stingriem šādā pieejā un jāievēro principi. tomēr šie principi ir arī praktiski jāievieš. Un tomēr ir jautājums par visu šo transporta koridoru, kas ir nozīmīgs Eiropai. Mums par šo situāciju ir mazliet jāpadomā. Es darbojos transporta komitejā, un mēs esam um, vienprātīgi uh, pieņēmuši lēmumu pāriet no ceļu transporta pie dzelzceļa transporta. Šis ir viens no galvenajiem Eiropas koridoriem. Tas savieno austrumus ar rietumiem, un tas attiec gan uz transportu, ekonomiku un citām nozarēm. Bet, ja mēs uh, pārtraucam strādāt pie šī projekta, tad iznākums būs negatīvs. Es, protams, nezinu nekādas sīkākas praktiskas detaļas, bet es nedomāju, ka mums būtu jābūt tiem, kas bloķētu šo koridoru. Ātrvilcieni ir nepieciešami. Un, manuprāt, atbilde ir ļoti asa. Ja mēs sakam jā, tad tas nozīmē, ka šodien Eiropa atbalsta ātros pakalpojumus. Un tieši tāpēc šī līnija Alpos ir ļoti būtiska mūsu valstī. ja visa dzelzceļa līnija tiktu uz, uzbūvēta Alpu otrā pusē, tad eh, tā būtu tiešām kritiska, un tieši tāpēc es gribu vērsties pie komisāra, kuram rūp šis jautājums, un es gribu aicināt viņu noskaidrot situāciju. Es minēju labāko tehnoloģiju, un inovāciju pielietošanu, bet katrā ziņā mēs nedrīkstam apturēt darbu, jo pretējā gadījumā mēs bloķēsim vienu no galvenajām dzelzceļa līnijām Eiropā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Es tikai varētu piebilst, ka ņemot vērā prinskundzes teikto, Jāsaka, tas nav nekas jauns salīdzinot ar rakstisko atbildi, ko mēs saņēmām no komisijas. To mēs saņēmām pagājušā gada septembrī. 2009. gadā komisija uzskatīja, ka veiktās pārbaudes iepriekšējos posmos un arī konsultāciju posmos ir veiksmīgi pabeigtas. 2009. gada septembrī bija jāveic vēl viens ietekmes uz vidu izvērtējums. Mēs neesam saņēmuši atbildi uz jautājumu par to, kas piedalās šajā observatorijā. Visu laiku notiek sarunas par šo jautājumu jau no 2006. gada, bet mēs neesam neko dzirdējuši, kas tad īsti darbojas šajā observatorijas komitejā. runājot par cilvēkiem, kas tieši darbojas šajā komitejā, es gribu uzdot jautājumu. Protams, ka finansējuma apturēšana ietekmēs šīs līnijas izbūvi. Un vai finansējums tiek apturēts tāpēc, ka nav saņemta atbildi? Paldies, es jums atbildēšu uz jūsu jautājumu. Jā, protams, te tika minēts, ka es neesmu teikusi neko jaunu kopš 2009. gada atbildes. Iemesls ir tāds, ka uz vietas Itālijā nekas jauns nav noticis. Ietekmes uz vidi izvērtējums un viss saistītais process vēl nav sācies, jo nav piešķirta atļauja veikt uh, šo iepriekšējo projektu, uh, šo sākotnējo projektu Itālijā. Runājot par šīs observatorijas sastāvu, tās kopienas, caur kuru ies līnija, ir uzaicinātas piedalīties observatorijas komitejas sanāksmēs Tajās piedalās arī dzelzceļa pārstāvji un uh, reģionālo iestāžu pārstāvji. Protams, ka jums ir jā, jāgrib iesaistīties šādā mehānismā, un kopienas ir izvēlējušās nepiedalīties observatorijas sanāksmēs. Un tagad es gribu atbildēt uz Akens kundzes um, jautājumu runājot par veco līniju un par tuneli, tad jāsaka, ka šis tunelis pašlaik tiek rekonstruēts, lai caur to varētu iet lielāki vilcieni. Bet katrā ziņā problēmas nav atrisinātas. Ir jābūt divām vai trim lokomotīvēm. Uh, vilciens sastāv priekšā vai aizmugurē, lai šis vilciens varētu uzbraukt kalnā. Un ziemā un sliktos laika apstākļos ir grūti izmantot šo līniju. Tas nozīmē, ka nevar pārvadāt lielas kravas, un šī līnija ir tāda, kuru nevienmēr var uzman, izmantot, uz to nevar paļauties. Un tagad es došu vārdu savai, eh, savam kolēģim vides jomā. Uh for. Tātad, eh, es, eh, tātad, eh, mēs situācija šobrīd ir tāda pati kā ar triesas novērtējumu, tāpēc, ka šī ir proced, procedūāla direktīva. Tā nav direktīva pēc, pēc satura, un tāpēc tā ir procedūra, kurā cilvēki tiek konsultēti, un uh, Un tad pēc eh, procedūras beigšanās eh, tiek veikts eh, kāds darbības, un tās procedūras ir atšķirīgas. Ja kāds vēlētos Romā uz, uzbūvēt atomu elektrostaciju, tad to varētu darīt, ja būtu vidas novērtējums. Tātad, ir, tātad viena lieta ir procedūra, un viena lieta ir lēmums. Un tātad petīcijās 10 un 11 tur ir arī Tad 10. Itālija un Francija, 11. Itālija un Slovenija, un, protams, ka uh, komisija vēlas, lai uh, tad šis tad, dzīves uh, loka novērtējums uh, tiktu veikts, un tieši to mēs šodien dzirdējām no, uh, pētīs, no lūgumraksta tiesnīdzējiem. Paldies! Sì, mm, un minuto però di replica non, non molto. Siis es varu. Tātad eh, vienu mirklīti. Varbūt mēs vispirms varētu uzklausīt savus kolēģus. Man ir eh, jautājums, jo, manuprāt, varbūt jums ir taisnība tādā ziņā, ka vides eh, ietekmes novērtējuma direktīva tātad neatiecas, bet tātad šajā procesā tas ir kaut kas tāds, pie kā mēs atkal atgriežamies, un ja komisijas atbildi, kāpēc mēs to darām, tātad, kad, kad tam nav nekādas ietekmes, tas ir nedaudz šokējoši. Es domāju, ka mums tiešām būtu jācer, lai komisija vairāk vēlētos, lai šim procesam būtu kāds mērķis. Nevis, nevis tikai teiktu, ka tas ir biedējoši, jo tā ir, tā ir naudas šķērdēšana. Tātad, un ja procedūrai nu, tad nav nekādas uh, ietekmes. Gra grazie. This year we are celebrating. Paldies. Uh, Eh, šogad mēs, eh, mēs eh, svinam 25 gadus pēc IV direktīvas, un mēs uzskatām, ka direktīva ir veiksmīga. Tā ir unikāla direktīva, šī IV direktīva, jo tā ļauj konsultēties ar sabiedrību, tā ļauj cilvēkiem iesaistīties, un nav neviena cita līdzīga direktīva. Un tas nozīmē, ka, tur, ka no šīs direktīvas ir ļoti liels labums. Jūs, eh, jums ir taisnība tādā ziņā, ka komisija to apzinās, un mēs vēlamies padarīt direktīvu spēcīgāku, bet mums ir jāskars arī ar realitāti. Tad mums ir komisāri, parlaments padoma, un mums ir grūti uh, izmainīt situāciju. Mēs saprotam, ko jūs uh, sakāt, mēs to ņemsim uh, vērā, tad šis ir ļoti svarīgs gads, 25 gadi, un tāpēc centīsimies direktīvu padarīt nākotnē spēcīgāku. Paldies! Prego. Grazie. Paldies! Es ļoti īsti izteikšos eh, vienu atbildi par pat, pašreizējās līnijas kapacitāti. Šobrīd eh, uz līnijas eh, tad, tad, tur tiek transportēts pusi, pusi no preču, no, no, no, no, no, no precēm starp Itāliju un Franciju. Pirms pieciem gadiem bija 5 miljonu tonu. tad ir skaidrs, ka kapacitāte nav pietiekama. Tad 5 miljoni tonu šo, šobrīd e, preču e, pārādāšanā ir trešā daļa no līnijas kapacitātes. Tātad mēs, to saka Itālijas dzelzceļi, nevis, nevis mēs, tātad mēs runājam par e, tuneļu izmēriem. Tu, tie tiek noteikti Francijā, bet nevar teikt, ka caur tuneli nevar izvest, vadāt pietiekam daudz preču, jo, jo tiek eh, izmanto tikai trešā daļa no kapacitātes. Tātad un tas, ka mēs esam šeit runājot par uh, finansēšanas um, pārtraukumu, jums tam nav jāpiekrīt. līdz 2010. gada janvārim vietējās iestādes ne, nebija, e, nebija ielūgts piedalīties observatorijas e, darbā. Un arī tas, ka vietējās iestādes e, tiek pārstāvētas observatorijā, ka tas tur sēž, tas nenozīmē, ka observatorija piekrīt tam, ko domā vietējās iestādes. Tāpēc observatārijai nav atbalsta. Tur ir tikai prezidenta paraksts un viss. Pie, piemēram, Tātad ir dokuments, kur ir parakstījis uh, observatorijas vadītājs, bet, uh, bet, bet, tur, bet tur nav uh, vietējo iestāžu paraksta. Visus do dokumentus vajadzētu parakstīt visām iesaistītajām pusēm. Tā ir liela ne nesaprašanās, tāpēc es uh, vēlētos teikt to, ka Tad arī šeit ir dažādi viedokļi. Tātad jūs, eh, jums ir dokuments, kuru parakstījis eh, observatorija. 90% un, un, to, un, un, un to ir parakstījusi šī daļa no vietējām iestādēm. Bet nevar, nevarētu būt, ka dokumentu parakst tikai viens cilvēks. Uh, šādu dokumentu, šāds dokuments nav nepie, nepie, ne, nepieņemams, tas neatspoguļo realitāti. Tad mēs esam atveduši dokumentus un mēs vēlamies, lai cilvēki raksta dokumentus, lai atbalstītu, lai gūtu atbalstu savām uh, idejām. Tad ir dokuments, ko ir parakstījis tikai šis te pre, prezidents, un mēs vēlamies, lai cilvēki piekrīt. Tātad tie, tie kuri saka, ka uh, Um, iestādes piekrīt uh, um, observatorijas lēmumiem, tad at, atnesiet mums tādu dokumentu, kur būtu parakstījuši abi. Paldies! Es domāju, ka tagad, ņemot uh, komisijas nepilnīgu atbildi, mēs varam tikai tātad, uh, tātad uzskatīt šo lūgumu rakstu par atvērtu un par to runāt vēl daudzus gadus. Tātad cilvēki, kur ir parakstījuši lūgumrakstu, ir izvirzījuši vairākus jautājumus, bet tātad svar, vairāk svarīgu dokumentu trūkst. Un mums tātad mums šobrīd pēc šīs te lūgumraksts ir, ir tātad jāuzskata par atklātu un jāgaida. Un tātad jāgaida komisijas atbā, atbilde par uh, it, certifikāciju no Itālijas puses, uh, cik es uh, saprotu, kur tā šobrīd vēl nav iz, uh, veikta. Tad, tad, uh, ja komisija piekrīt, tad uh, tātad šī te, šis lūgumraksts tiek uzskatīts par atklātu. Mē, mēs pasakamies pēc lūgumraksta iesniedzējiem un ķeramies pie nākamās, nākamās es saku paldies, bet tā kā mēs nevarējām nolasīt eh, visas piecas mūsu atbildes uz pieciem jautājumiem, tad jūs tos varat izlasīt arī mūsu interneta lapus mājaslapā, un mēs to varam nosūtīt eh, visiem, visiem triju Uh, komiteja locekļiem, arī, arī vidas un transporta um, lo, uh, komiteja locekļiem, mm, tad jūs varat uh, ar to iepazīties. Un es vēlos jums personīgi pateikties par jūsu mm, atvērto pieeju mūsu, mm, tātad mūsu viedoklim par, par demokrātiju. Un es ceru, ka mums nākotnē būs veiksmīgs dialogs, un mēs eh, viens ar otru runāsim par šiem jautājumiem. Paldies eh, visiem par eh, šo te, paldies visiem par jūsu ehm, uzmanību. Tagad ķeramies pie nākamās, bet nākamā lūguma raksta. Tātad 0900 šķērsvītra 2007 no Giancarlo Pastaruti. Mēs zinām, ka citas komitejas par to neiebilda. Tātad Triestas eh, divačas eh, līnija. Petīcijas iesniedzējs nav šodien kopā ar mums. Nē, tomēr viņš šeit ir. Tātad, eh, tātad pastarutī kungs ir, jums tiek dots vārds.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 to, ka mēs diemžēl netikām oficiāli ielūgti apspriest uh, lūgumrakstu. Un vakardien mūsu draugi valdes uzā, ka, viņu, ka, ka mūsu diskusija tiks, ka mūsu lūgumraksts tiks eh, ap, ap, apspriest vienā pat, un tajā pašā laikā, kad viņu lūgumraksts. Un tāpēc mēs uh, nevar, nevaram šodien iesniegt uh, pareizos īstos dokumentus, bet mēs tos vēlāk nosūtīsim mūsu lūgumrakstā. Tātad par uh, Tātad lūgumraksts ir pret pietā koridoru būvniecību. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka tas ir neprāts un arī balstoties uz eh, pētniecības eh, darbu. Tātad tika minēts, ka triestas eh, darbi tika pārtraukti un ja Eiropa būtu mūs laicīgi, lai, laicīgi ieklausījusies, tad mēs nebūtu tērējuši Eiropas naudu projektām, kurš vēlāk tika atcelts. Un, uh, Un ņemot vērā kopējo projekta summu, vietējā padome un Rikardī kungs, viņi, viņi tad aizstāv šos institucionālos aspektus, un es vēlētos pie, pievērst jūsu uzmanību pašreizējās situācijas analīzai par ātru šīm ātrajām līnijām, kas ir uz robežas. Un Pirmkārt, Itālijas Veneto reģionā vairāki mēri ir pievērsuši uzmanību tam, ka viņi vēlas savu dzelzceļa līniju līdz piekrastai. Šis te maršruts vēl nav izstrādās, tas nav vēl definēts, bet droši vien e, tas būs blakus šosejai. Tātad ik pēc 20-30 km būs stacijas bet tā nevar būt, eh, tur nevar būt ātri vilcieni. Un tad ir eh, Portugālo Ronki ceļa posmas. Šajā ceļa posmā viņi nav runājuši ar iesaistītajām vietējām iestādē, mm, iestādēm. Un tad, tad eh, notiek dažādas īpašuma ekspropriācijas bez īpašām atļaujām. saistībā ar komisijas iepriekšējo priekšlikumu. Tad, tad darbi ir jāpabeidz līdz 2012. gadam, un ministrija eh, ir mm, tātad aizliegusi šo vienu posmu. Un tur ir daudzi kilometri, daudz tuneļi šajā posmā, un tas tika darīts, eh, tāpēc, ka tur bija nepārvarams problēmas un tiktu izraisīts ļoti liels kaitējums mas, e, mašīnu tuneļiem, jo sevišķi ūdenim. Tur tad, e, runa, runājot par mašīnu hidrodinamikas sistēmu, tad e, šis jautājums nav skaidrs un ir tad, vietējā reģiona īpatnības šajā ceļa posmā. Turklāt ir arī alvas eh, tad ši, šajā ceļa posmā. Tātad divos kvadrātkilometros. Un inženieri jau vairāk kārt ir teikuši, ka ātrvilts, tad nav vajadzīgs eh, ātrvilciens šajā ceļa posmā, kur nav pieprasījuma pēc šāda vilciena. Un šobrīd vecā līnija joprojām ir pietiekami mm, piemērot visā, vis, mm, šī brīža preču pārvadāšanai. Un tāpēc eh, mm, reģiona pārvaldnieks Rikardī kungs jau ir izveidojis darba grafiku, un kas sāks, un darbs sāksies jau pēc dažiem gadiem. Ir grūti pieņemt šāda veida projektu, ka desmitiem kilometru toneļu tātad izmaksā mil, miljoniem eiro. Un tas uh, tiek uzcelts pavisam netālu no pastāvošās dzelzceļa līnijas. Uz, uz, uz, uz tās dienā ir tikai divi preču vilcieni un daži pasažieru vilcieni. Tas, nav, tas, ir, tas ir visi tāpēc, ka nav pieprasījuma. Tātad problēma nav infrastruktūras, eh, dzelzceļa infrastruktūras trūkums šajā Itālijas reģionā. Mums eh, nav vajadzīgs eh, ātrvilciens, mums ir vajadzīga labāka vietējo dzelzceļu organizācija, mums ir vajadzīgāki modern, modernākas sliedes, mums ir vajadzīgs modernāks rītošais sastāvs, mums ir labā, vajadzīga lielāka drošība. Mēs nevēlamies, lai Eiropas nauda uh, tiktu izmantota dzelzceļa infrastruktūrai, kura e, iz, izraisīs milzīgu kaitējumu ļoti e, skaistajai e, ekosistēmai šajā reģionā. Tas novedīs pie lielākā valsts parāda Itālijā, un tā radīs problēmas visai eiro sistēmai, līdzīgi kā Grieķijā. bija parlamenta un, un padomas direktīva pirms dažiem gadiem, 2008. gadā, kur tika aicināts izstādīt kritērijus e, šāda veida infrastruktūras e, būvniecībai, ņemot vērā potenciālo ekonomisko ieguvumu. Un tāpēc mēs e, aicinām komisiju pārbaudīt situāciju, tāpēc, ka tas ir skandāls kurā ir iesaistīti ne tikai vietējās, ne tikai augstākās iestādes, bet arī vietējās iestādes. Ir, tur ir pārskatāmības trūkums. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad uzklausīsim komisiju. Jo varbūt komisija ir kaut kas vēl piebilstams. Nē, diemžēl man nav daudz ko teikt, bet komisija ir saņēmusi divas reizes informāciju par šo lūgumu rakstu 2010. un 2007. gadā. Mēs arī esam rakstījuši lūgumu raksta iesniedzējiem 2007. gada oktobrī. Un mēs arī sniedzām atbildi šai komitejai. Šodien mēs varam vienkārši vēlreiz atkārtot savu pozīciju, kuru mēs izteicām jau 2008. gadā, jo nav pierādījumu par Eiropas Savienības vides likumdošanas pārkāpumiem, vismaz balsoties uz mums iesniegto informāciju. Papildus tam jāsaka, ka nav sniegtas atļaujas veikt kaut kādas darbības uh, nevienā no trīs līnijas eh, sekcijām, jeb daļām. Kā jau es teicu iepriekš, eh, direktīva, par kur mēs runājam, ir procedurāla direktīva, un mums pat nav iespējams eh, šajā aspektā skatīt kaut kādus direktīvas iespējamos pārkāpumus. Skatās, ka šo direktīvu obligāti piemēro līdzīgiem projektiem, un ir skaidrs, vai mēs uzskatām, ka ir jāveic vides novērtējums par kopējo ietekmi šajās trijās daļās, un ir jāveic arī savstarpējas konsultācijas atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai un eh, ANO konvencijai, ESPO konvencijai, un tas attiec uz Itāliju un Sloveniju kā Eiropas Savienības dalību valstīm. Direktīva arī neprasa uh, lai tiktu izvērtēti ekonomiski ieguvumi un izmaksas, pirms tiek sniegta atļauja veikt darbus, jo šī ir vides direktīva. Ir skaidrs, vai ir patiesība tas, ka jāveic izvērtējums uh, eh, ietekmei uz vidi dažādiem vides aspektiem, Man ir kolēģis arī šeit no cita ģenerāla direktorāta, un ir skaidrs, ka visi projekti, kas saņem finansējumu no Eiropas Savienības, e, šiem te projektiem būtu jāatbilst Eiropas Savienības vides likumdošanai, un šajā konkrētajā gadījumā mēs runājam tikai par sākotnējiem izpētes darbiem, un šeit komisijai nebūtu uh, jāapmeklē šī vieta, ja nav nekāda pierādījuma par direktīvas prasību pārkāpumu, jo tas pārkāptu e, mums e, sniegtās pilnvaras atbilstoši līgumam. Paldies! Grazie, il kolēga Kančāna, kiesu la parola. Paldies, saka priekšsādātāji, tagad Kančiānu kungam vārds lūdzu. Paldies, es dzīvoju Kaneljāno, kas atrodas ļoti tuvu šim reģionam. Un kad jūs iedavāt man, to, eh, man šo te brošūru, es biju pārsteigts uzzināt, ka šī brošūra it kā pārstāv pilsoņu viedokli. Jā, iespējams, ka tāds viedoklis ir dažiem iedzīvotājiem, bet ne visiem. Es arī pārstāvu dažus cilvēkus, dažus pilsoņus, jo 50 tūkstoši cilvēku balsoja Mēs visi strādājam savu vēlētāju labā un visi vēlamies izdarīt savu darbu pēc iespējas labāk. Bet ja mēs šādi rīkosimies, šādi domāsim, tad neko nepanāksim nekad. Varbūt, ka tā ir Itālijas tāda īpaša īpatnība. Varbūt, ka to arī var novērot kaut kur citur, bet nu Itālijā mēs esam īpaši. cilvēki cīnās pret kaut ko, veido kampaņas, mēģinot uh, panākt, lai Eiropa palīdz Itālijai, savukārt citi saka, ka mēs vispār Eiropu nevēlamies redzēt, tā kā notiek mīņāšanās uz vietas. Bet esmu pārliecināts par to, ko teicu iepriekš, tātad par caurskatāmību, par vides prasību ievērošanu, bet mums būtu jānodrošina ka sastais koridors kļūst par realitāti, jo mums nebūtu uz šo projektu jāskatās tikai no vietējo reģionu puses. Jo vai tad mēs pārtrauksim vai apturēsim dzelzceļa līnijas izbūvi, jo uz vietas ir kaut kāda neliela opozīcija. Mums ir jāskatās uz nākotni, mums ir jāatrod uh, labākais iespējamais risinājums vietējiem reģioniem. Šis ceļš, jeb šī līnija, lai lēmums par šo līniju ir ticis pieņemts pēc ilgstošām diskusijām, konsultācijām. Mēs mēģinājām ņemt vērā visus dažādos atšķirīgos viedokļus, bija jāpaiet daudziem mēnešiem, pat gadiem, lai panāktu risinājumu, kas ir pieņemams lielākai daļai, jo visi nekad nepiekritīs. Šeit jārunā par diviem aspektiem. Pirmkārt, par vides prasībām. Bet nu ir skaidrs, ka plāns e, vēl nav nemaz pabeigts, un esmu pārliecināts, ka vides prasības un kopienas likumdošana tiks ievērota, jo nav iespējams izbūvēt šādu dzelzceļu līniju, ja likumdošana netiek ievērota. Runājot par uh, izmaksām un ieguvumiem. Fjulī reģions publicēja ziņojumu par šo aspektu, un šajā ziņojumā tika norādīts, ka beigu beigās mēs varam runāt par ieguvumiem, Mēs runājam par ceļu caur Veneto un Friulī. Es neesmu šo dokumentu pats redzējis, bet es ielūdzu komisiju uz Triesti un organizēju sanāksmi ar Veneto un Friulī administrācijas pārstāvjiem, mēģinot panākt, ka tiek atrasts labākais risinājums jo nevar runāt par dzelzceļa izbūvi augstāk vai zemāk vai kaut kā paralēli esošai līnijai, jo nevar kritizēt lēmumu, kas vispār vēl nav pieņemts. Tāpēc es ceru, ka drīz būs šāds plāns. Man liekas, ka komisija varēs atrast pēc iespējas labāku risinājumu, kas būs pēc iespējas lētāks, ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi un, tiks, un būs pieņemams pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku. Es ceru, ka visas puses strādās uh, balstoties uz labu gribu, šis ir nopiet, nopietnas projekts un nevar kritizēt kaut ko, kas vispār vēl nav izveidots, jo nav ne plāna, ne ilgspējības, ne sociāla ekonomiskā novērtējuma. Pagaidīsim, kamēr šis plāns būs un tad to analizēsim. un šis plāns ir jāsagatavo līdz 2012. gadam, un es ceru, ka tas būs pēc iespējas labāk, tāpēc gribēju lūgt jūs priekšsēdētājs kundzi un arī pārējos komitejas locekļus. strādāt pēc iespējas loģiskāk, pamatotāk, jo mums ir jāsniedz atbildes uz e, loģiskiem, skaidriem jautājumiem un jāmēģina rast pēc iespējas labāks risinājums attiecībā uz sasto koridoru. Es sekošu procesa attīstībai. E, priekšsēdētāji jautā, vai vēl kāds vēlas runāt? Jā. Jārkungs. Mums šeit nāks saskarties ar problēmu, ka mums ir jānovērtē projekts, mums ir cilvēki, kas protestē pret projektu, kura plāns vispār vēl nav izstrādāts un kuram vēl nav sagatavots ietekmes uz vidi novērtējums. Tāpēc gribēju aicināt lūgumu raksta iesniedzējus un arī zināmā mērā komisiju nodrošināt caurskatāmību, jo ir nepieciešams šāds ietekmes izvērtējums. Un jāiesaist arī cilvēki, kurus ietekmēs šis projekts. Mums ir jānoskaidro, kāda situācija būs pēc projekta ieviešanas, kāda būs ietekme uz savvaļas dzīvniekiem, uz uh, savvaļas eh, floru, uz cilvēkiem, kā tiks ietekmēta dzīves kvalitāte. Mums ir jājautā, ko varētu darīt, lai varētu novērst iespējamos negatīvos efektus. Mums ir cieši jāsako situācijas attīstībai, ir tīpaši tad, kad plānus sāks ieviest reālajā dzīvē. Un ja jums liekas, ka Eiropas likumdošanas prasības netiek E, ievērotas vai caurskatāmība nav nodrošināta, tad jums būtu atkal jāgriežas pie mums un komisijai būtu attiecīgi jārīkojas. Bet problēma vismaz mums vai vismaz man pašlaik ir tāda, ka nevar jau neko darīt attiecībā uz projektu. Ja mēs vispār vēl nesam saņēmuši ne plānus, ne iespējamo ietekmi, ietekmes uz vidi novērtējumu. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties, jautā priekšsēdētāji? Ja nē, tad došu lūgumrakstu iesniedzējiem 30 sekundes. Vienu minūti, atvainojos. Mm. Okay. Sarei presuntuoso a pretendere che eh, diciamo, eh, siamo, siano la maggioranza dei cittadini che eh, sono. Mm, es negribētu teikt, ka lielākā daļa pilsoņu iebilst pret šo projektu. Jo šeit jau nav runa par cilvēkiem, kas vienkārši saka, es negribu, lai man vilciens iet gar durvīm. Bet nu paskatīsimies uz to, cik daudz naudas neliederīgi iztērēts attiecībā uz ātru gaitas līniju izbūvi. Piemēram, 2007. gadā mēs varam runāt par 13 miljardiem eiro, eh, kas eh, tika eh, izmantoti uzkrāto parādsaistību sekšanai, savukārt tika izbūvēta tikai 2000 km ceļu. Un nevajag jau ārkārtīgi lielu skaitu cilvēku, lai pārbaudītu, kāda ietekme būs uz vidi. Piemēram, ja mēs runājam par triestes uh, sadaļu, tad ir skaidrs, ka vides novērtējums būs negatīvs. Un būs neiespējami izveidot tuneļus šajā reģionā. Piemēram, pirms dažiem gadiem tika veikti eh, rūpīgi pētījumi, tos veica speleologi, un tika atklāta ala, ko nosauc par neiespējamo alu, jo neviens neiedomājas, ka tur vispār ala varētu būt. Un nobeigumā mums nevajadzētu aizmirst. Un, Kančēn kungs, jūs esat no Veneto reģiona. Mūsu reģionā mēs uzvedamies kā tēvi, kas jūtas atbildīgi par savu ģimeni, kāpēc mums ir jāveido vai jābūvē jaunas līnijas, ja ir jau labas esošās, kāpēc neliederīgi jātērē vēl vairāk naudas. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tad vismaz uh, secinot no tā, ko mēs dzirdējām, Šis lūgumraksts ir balstīts uz hipotēzēm par nākotni, par iespējamām bažām, par projektu, kas vispār vēl nemaz nav nonācis ieviešanas fāzē. Un komisija mums ir skaidri pateikusi, ka pašlaik pat nav iespējams doties uz projekta izpildes vietu, jo mums ir tikai rakstiski materiāli. Un izvērtējumu pat nevar veikt, jo procedūra vēl nemaz nav pabeigta. Mums nekādu iniciatīvu šeit nav iespējams uzsākt, tāpēc vienīgais, ko pašlaik varam darīt, ja jūs piekritīsiet, nosūtīt vēstuli vietējām pašvaldībām, lūdzot darīt kaut ko, lai kliedētu jūsu šaubas un lai iesaistītu cilvēkus demokrātiskā lēmuma pieņemšanas procesā. Tā būs pieklājīga vēstule, kur mēs nosūtīsim vietie, vietējām pašvaldībām, kas uh, piedalās šajā projektā. Vai kolēģi piekrīt? Labi, līdz ar to varam slēgt eh, darbu pie šī lūguma raksta un varbūt lūgumraksta iesniedzējs varētu vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma, tad, kad būs pamatoti dati, balstoties uz kuriem mēs varētu strādāt. Nākošais lūgumraksts darba kārtībā no Evelīnas Šloglas. Šī iniciatīva ir par Lebensvertes Viptālu Šloglas kundze nav ieradusies, bet ir viņas pārstāvis. Dāmas un kungi, es gribēju jums uzdot dažus jautājumus. Vai Eiropas komisija ir tiesības izmantot nodokļu maksātāju naudu, radot kaitējumu? Mēs dzīvojam pie ceļa no Minhenes uz Veronu, mums ir atgaitas satiksme, uh, daudz kravas auto, daudz tuneļu. 20 gadi pagāja līdz šo ceļu uzbūvēja. Radīja negatīvu ietekmi uz vidi, un Austrija un Itālija iztērēja ļoti daudz naudas šī ceļa izbūvēja. 60 km tuneļu starp Austriju un Itāliju vien izmaksās līdz 24 miljardiem eiro. Un vienai mazai valstī, un tādai mazai valstī kā Austrija, tas maksās vairāk kā 1000 eiro uz nodokļu maksātāju. Un mēs gribējām pārbaudīt, vai komisija ievēro 151. pantu eh, direktīvai par darba tiesībām vai tiek ievērotas visas prasības, un komisija teica, ka cik tālu viņi var teikt no iepriekšējā ziņojuma, neviens no uh, nosacījumiem, ja prasībām nav ticis pārkāpts, un tika izveidot darba grupa, lai uh, risinātu visus jautājumus, bet tālāk arī vairs nekas nenotika. Šī gada jūlijā Itālijas auditori noteica vai atklāja, ka Itālija nevar pat samaksāt 20% no tuneļa izmaksām, jo no Veronas e, līdz robežai vispār naudas nav. Austrija vēl joprojām izvērtē situāciju, Un jaunais eh, koordinators šajā jautājumā man informēja, ka vismaz eh, kā viņš to redz, Eiropas Savienība varētu izv, iztērēt naudu no rezervas fonda, eh, un šeit ir runa apmēram par vienu miljardu eiro. Pašlaik šo projektu Austrijā kritizē un apklāt, apkārt klīst runas ka tunelis būs daudz mazāks un to izmantos tikai gāzes un elektrības līnijām. Un ir runas arī par to, ka attiecīgie pētījumi tiks pārtraukti. Vienkārši izskatās, ka mums nav naudas šāda veida, šāda apjomam projektam. Pašlaik nav īstas skaidrības, vai komisija varbūt var tērēt naudas no rezerves fonda vai nē nesam arī saņēmuši atbildi uz jautājumu par tuneļa ienesīgumu. Neviens pētījums šajā sakarā nav veikts, bet neatkarīgi eksperti paredz, ka projekta izmaksas būs daudz augstākas par jebkuriem iespējamiem ieguvumiem. Un ja mēs runājam par šāda veida investīcijām, tad tas nav pieņemami jo šo naudu vajadzētu izmantot eh, pētījumiem, apmācībām un tā tālāk. TNT konsultāciju ietvaros arī Vācija ir lūgusi veikt iespējamo izmaksu ieguvumu izvērtējumu. Šiem tīkliem tiek plānots tēlēt miljardiem, miljardiem eiro, Ir skaidrs, ka neskatoties uz papildus naudu, papildus kravas pa Eiropas dzelzceļiem netiks vestas. Skaidrs, ka naudu netērē tā, kā to vajadzētu, un dzelzceļu uzņēmumu tos, to, šo naudu neseņemam. Ir skaidrs, ka 20 gada TNT projektu mums neko nav devuši, Un mēs nevaram runāt par dzelzceļu padarīšanu par efektīvākiem. Ja mēs būtu ņēmuši vērā ekspertu padomus, tad mums būtu daudz efektīvāki, lētāki dzelzceļa pakalpojumi kā iepriekš. Tieši tāpēc mēs lūdzam veikt arī strateģisku vides ietekmes izvērtējumu, un tas būtu instruments, kas palīdzētu mums dialogā ar pilsoņiem un ļautu mums pārskatīt visu TNT ideju mēs varētu mainīt sociālos un ekonomikas uh, prasības, jo komisijā, komisijai ir jāveic strateģisks vidas ietekmes izvērtējums, ir regulāri jāpārbauda, kādu ietekmi šīs programmas radīs uz vidi. ir, protams, ceļu posmi, kas ir uzbūvēti Šveicē, kuri līdz 2017. gadam jau tiks lietot, un līdz ar to šis paredzētais Brēmenes tunelis būs lieks. Un es domāju, ka šis jautājums vairs nebūs prioritāte. Tieši tāpēc šis ir jautājums, par kuru jums jāpieņem lēmums vienīgais, ko mēs varam darīt, ir lietot Eiropas Savienības naudu, lai izbūvētu šo tuneli. Vai Eiropas Savienība drīkst tērēt nodokļu maksātāju naudu, ja mēs nonāksim tikai pie ekonomiskiem zaudējumiem? Vai tiešām nevajadzētu pievērst uzmanību reālajai situācijai? Vai mēs drīkstam graut sabiedrības intereses? vai tiešām šis ir pareizais veids, kā izmantot nodokļu maksātāju naudu, un vai tādējādi mēs novērsīsim pagātnē pieļautās kļūdas un varēsim virzīties uz priekšu. Ja tas būs iespējams, tad nodokļu maksātāji par to būs pateicīgi. Tagad eh, paldies un vārds komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka man nevajag prezentēt šo projektu, jo visi zina, ka šis projekts jau norit vairākas desmitgades. 70. gados mēs jau sākām runāt par šo jautājumu. Vietējie iedzīvotāji gribēja, lai uh, ceļu pārvadājumi tiktu pārcelti uz dzelzceļa pārvadājumiem. Šo projektu apstiprināja gan padome, gan parlaments. 80. un 90. gados un 2004. gadā tas tika pilnībā apstiprināts parlamentā. Un tagad ir pagājuši seši gadi kopš 2004. gada. Šim projektam priekšsēdētāji Mēs esam veikuši ietekmes uz vidi novērtējumu. Tas bija detalizēts process, notika konsultācijas, projekts tika optimizēts un es domāju, ka mēs esam ļoti skaidri pateikuši, kas tur notiek. Mums ir notikušas uzklausīšanas, notikušas sanāksmes ar iedzīvotājiem, ar koordinātoru. Arī vakar notika viena tikšanās mēs esam apmierināti, ka mums notiek konsultācijas ar pilsoņiem arī savā dzimtajā pilsētā. Mēs saskaramies ar šādu problēmu, un es zinu, ko nozīmē ietekmes uz vidi novērtējums. Kā tad mēs pieņemam lēmumus? Tika minēts, ka mēs tērējam naudu, kas nav apstiprināta. Protams, ka ir jāveic izdevumu un iegūmu novērtējums. Austrijā, Itālijā un, un citās valstīs šādi novērtējumi tiek veikti. Vācijā tiek veikts jauns izdevumu iegūmu izvērtējums. Un, protams, tas ir jāveic attiecīgajās valstīs. Priekšsēdētāji man nav nekas daudz piebilstams. Uh, Šis projekts drīz sāksies, un es domāju, ka mēs sasniegsim plānotos rezultātus. Un es arī uzskatu, ka mēs nodrošināsim attiecīgu kvalitāti konkrētajās ielējās. Paldies! Um, man ir kolēģis no reģionālā vides nodaļas. Es uh, gribētu runāt par ietekmes uz vidi novērtējumu nav taisnība, ka šī ietekmes uz vidi novērtējuma uh, neatiecas uz Eiropas komisiju. <clears throat> Paldies! Paldies, tagad Orfman kungs. Paldies par doto vārdu es nerunāju ne tikai kā šīs komitejas uh, loceklis, bet es runāju arī kā pilsonis, kurš dzīvo dažus kilometrus no šīs līnijas. Es dzirdu, ka garām iet daudzi vilcieni dienas laikā, un drīz tie būs 400 vilcieni, kad tiks pabeigta šī ziemeļu piekļuve Austrijā. Un kā viens no vietējās pašvaldības mēriem iepriekšējos gados, es gribu teikt, ka vietējā pašvaldība drīz vien tiks iesaistīta ļoti lielā projektā. Es gribu jums atgādināt dažas lietas par šo Brenneres bāzes tuneli. Un 1965. gadā tika atklāta šī līnija, un 1960. gadā tika uzbūvēts ūdens ceļš. Tajā laikā, kad tas tika būvēts, gandrīz visas preces tika pārvadātas pa dzelzceļu. Tika uzbūvēta arī šoseja. Tajā laikā neviens neinvestēja uh, dzelzceļos, bet investēja tikai šoseju izbūvē. Bet pašlaik mums ir dzelzceļš, kas ir 140 gadus vecs. Protams, ka ir arī dzelzceļi, kas konkurē ar šīm pilnīgi jaunajām šosejām pārēja uz dzelzceļiem ir nepieciešama, un tieši tāpēc ir nepieciešams investīcijas dzelzceļu izbūvē. Mans kolēģis jau iepriekš minēja faktus, kas ir patiesi. Protams, ka var braukt ar 250 km stundā. Protams, ka cauri kalniem var izbraukt tikai ar 150 km stundā, bet ir dažas lietas, ko es jums gribētu atgādināt. Man ir eh, daži komentāri arī par eh, lūgumu raksta pieteicēju teikto. Brenneres bāzes tunelis ir ļoti svarīgs aupos, un tām ir savs potenciāls. Šajā posmā pēdējos gados ir pieaudzis gan pasažieru, gan preču pārvadājumu daudzums. Šī dzelzceļa līnija un savienojums ir ļoti svarīgs Alpos. Protams, ka pārvadājumi ir samazinājušies šajā līnijā un arī citās līnijās krīzes dēļ. Bet tas ir tikai tāds um, pagaidu stāvoklis. Ja mēs paveramies uz uh, skaitļiem pirms krīzes, te mēs runājam par 50 miljoniem tonu preču katru gadu, kas tiek pārvadāti pa Brenneras bāzes tuneli. Un tad mēs dzirdam, ka nav naudas, izņemot naudu, ko dod Eiropas Savienība. Tā nav taisnība. Bet taisnība ir tā, ka Itālija ir pieņēmusi visus nepieciešamos lēmumus, lai apmaksātu šo projektu. Austrija pašlaik dara tieši to pašu. Taisnība ir arī tā, ka Brenneres šosejai ir paredzēti 20 eh, miljardi eiro, un tātad nauda ir. Lūguma rakstā ir uh, rakstīts, ka darbi ir pārtraukti. Šie darbi tika pārtraukti uz diviem mēnešiem geoloģisku apsvērumu dēļ, uh, bet darbi pašlaik ir atsākti Itālijas pusē. Es, protams, nezinu, kas notiek Austra, Austrijas pusē, un mūsu pusē, Itālijas pusē, šis darbs ir gandrīz pabeigts. Es drīz eh, beigšu runāt, saka runātājs. Runājot par vides jomu, Protams, ka iedzīvotāji ir jāpasargā no trokšņa piesārņojuma, jo tur garāmies ļoti daudz vilcienu dienā. Un iedzīvotāji ir jāaizsargā arī no emisijām no kravas transporta līdzekļiem, kuri pārvadā miljoniem tonu preču caur šo reģionu. šis tunelis ir viens no, būs viens no labākajiem. Tas nozīmē, ka vilcienam vairs nevajadzēs braukt 700 km augstumā. Lūguma raksta iesniedzējs teica, ka Austrijā šo ideju neviens neatbalsta. Mums ir pieeja Brenners bāzes tunelim pašlaik Cik es zinu, tad neviens nav pret šo mm, tuneļa izbūvi. Un vadoties pēc uh, informācijas, kas man ir pieejama, tad iniciatīvas grupa uh, ir ļoti maza struktūra. Un es uh, nezinu, vai ir vairāk cilvēku par šī tuneļa izbūvi vai pret. Paldies par uzmanību! Paldies, saka priekšsēdētāja. Priekšsēdētāja lūdz runātājs izteikties īsi. Mums ir ieradies jau arī ombuds. Tagad vārds eh, Hofner kungam. Es izteikšos eh, īsi. Es neesmu pret tuneļiem un pret dzelzceļu. Tie, protams, ir noderīgi, bet Tai pašai laikā mums ir jāizvērtē katrs projekts atsevišķi, un to lūdz arī lūguma raksta iesniedzēji, un viņi grib zināt, kā mēs izlietojam nodokļu maksātāju naudu. Es jums nesniegšu kādu vispārēju argumentu par vai pret tuneļiem. Protams, ka ir gan argumenti pret, gan par. Es gribu uzdot ļoti skaidru jautājumu komisijai Atbildē, ko mēs saņēmām 22. aprīlī, mani pārsteidz tas, ka mēs nesaņēmām atbildi, un tāpēc es gribu prasīt, vai ir, izveik, ir veikta ekonomisko izdevumu un ieguvumu analīze balstoties uz pašreizējiem datiem, kas apstiprina, ka šis eh, projekts ir svarīgs un noderīgs un vai mēs gūsim atdevi no katra ieguldītā eiro. Ja tāda analīze ir, vai tad šīs komitejas locekļi varētu ar to iepazīties? Otrs jautājums. Vai ir noteikts finansējums no abām pusēm. Un tad jautājums komisijai, vai jūs grasāties piešķirt naudu līdz 2013. gadam? Ja netiek pierādīts, ka ir ekonomiski ieguvumi šī projekta rezultātā, vai fondu piešķiršana ir saistīta ar šiem produkti, projektiem? Runātājs tiek pārtraukts. Priekšstādētājs saka, ka mums ir jābūt viesmīlīgiem, jo ir ieradies ombuds. Štreserkungs, vai jūs varētu izteikties ļoti īsi? Ombuds gaida, lai varētu izteikties par nākamo darba kārtības punktu. Paldies, saka runātājs. Jā, es eh, izteikšos īsi. No Austrijas viedokļa es gribu teikt, ka vietējās pašvaldības Tirolē un Tiroles provincē un Austrijas federālā valdība un arī lielākā daļa austroš, austriešu grib, lai šo tuneli ātrāk varētu uzbūvēt. Un tas arī ir viss, ko es gribēju teikt. Paldies, ja vairāk runātāji nav. Nē, tomēr Kančan kungs. Es gribu teikt, ka es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Tātad man tagad ir šāds priekšlikums. Komisijai tika uzdot jautājumi. Vai mēs varētu saņemt atbildes uz šiem jautājumiem rakstiski? Ja mēs saņemsim atbildes, tad nolemsim, ko darīt ar šo lūgumu rakstu mums, diemžēl, tagad nav laika uzklausīt komisijas atbildi. Ja jūs piekristu manam priekšlikumam, tad mēs sagatavosim atbild, saņemsim atbildes rakstiski un lēmumu pieņemsim vēlāk un par to informēsim koordinatorus. Tagad pāriesim pie 14. darba kārtības punkta. Es atvainojos viesim par to, ka viņam bija jāgaida. Un tagad es jums došu vārdu par atzinumu par publisku piekļuvi Eiropas parlamenta padomes un komisijas dokumentiem. Hankis eh, kundze ir referente šajā jautājumā. Paldies! Šī tēma ir sarežģīta, tieši tāpēc es runāšu ungāru valodā. Pirms es pārēju uz ungāru valodu, man ir jautājums, kad tad man ir jāpārtrauc runāt? Jo es negribētu runāt vairāk un neatvēlēt laiku ombudam. Es negribētu, lai viņš gaida. Es gribētu zināt, cik man ir laika uzstāties. Ja man ir 5 minūtes, tad ar to nepietiek. Paldies! Mums kopā ir 20 minūtes šim jautājumam. Tātad maksimums mums ir 20 minūtes. Paldies, izteikšos īsi. Es runāšu par galvenajiem aspektiem. Šis tiešām ir garš stāsts, ar ko mēs šeit saskaramies man šķiet, ka mums ir jāatrod kopsaucējs. Cilvēkiem ir dažādi viedokļi, dažādi uzskati, un cilvēkiem ir jānonāk pie kompromisa variantas. Pretējā gadījumā mēs saskaramies ar garu procedūru, un tāds nav mūsu mērķis, jo mūsu mērķis ir rast risinājumu. Protams, ka pastāv cerības panākt kompromisu. Es uzskatu, ka mērķi un vērtības saskaņā, ar kurām mēs gribētu nodrošināt uh, pilsoņiem piekļuvi informācijai, ir mūsu kopējie mērķi. Es gribētu citēt uh, teikumu no komandaras kunga raksta, kur viņš saka, Es nolasīšu uh, šo teikumu angļu valodā. Viņš saka, ja Eiropas pilsoņi uzskata, ka Eiropas administrācija nav caurskatāma un nenodrošina līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, tad tas nav pieņemami. Es uzskatu, ka pāredzamība, piekļuve un tam līdzīgi jautājumi ir ļoti svarīgi. Šīs ir kopīgās vērtības un vadoties pēc tām mums ir jāturpina strādāt, lai panāktu kompromisus. Un tagad īsumā es gribētu uzsvērt konkrētus aspektus Sākotnēji komisija 2001. gadā izteica savu nostāju par šo jautājumu, un pēc tam 2008. un 2009. gadā tekstu komisija mainīja, vadoties pēc Lisabonas līguma. Uzskatu, ka mums ir jāpaveic daudz uzdevumu. Pirmais kritērijs ir vārds dokuments un šī jēdziena dokuments definīcija. Jūs esat saņēmuši informatīvo materiālu rakstiski, tieši tāpēc es neiedziļināšos priekšlikuma detaļās. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai vārda dokuments um, definīcija būtu oficiāls dokuments. Tieši tāpēc šī dokumenta aptvērums būtu paplašināts. Un tātad uh, piekļuvē pilsoņiem būtu nodrošināta, bet mēs negribam, bū, negribam, lai piekļuve būtu nodrošināta pilnīgi katram dokumentam, piemēram, memorandiem, dažādām piezīmēm, pirms dokuments tiek sagatavots. Tas būtu tā neproduktīvi. Protams, ka jautājums var apspriest koridoros, kafejnīcās, un tādas lietas nepieraksta. Tāds nav mūsu mērķis. Vēl viens aspekts ir šāds. Visas institūcijas, kas pieder Eiropas Savienībai, ir jāiekļauj šajā ziņojumā. Tieši tāpēc šo aptvērumu nedrīkst sašaurināt jāapsver dažāda veida informācija. Un trešais svarīgais jautājums ir sabiedrības interešu definīcija. Es gribētu atsaukties uz Bavārija Lāge lietu. Komisija. Komisijai vajadzētu izstrādāt konkrētu un vienotu uh, atzinumu, kas nosaka, ka sabiedrības intereses stāv pāri individuālām interesēm. Ir tikai daži cilvēki, kuri teica, ka viss ir sabiedrības intereses, ka visam ir jābūt publiski pieejamam. No otras puses, tādās jomās kā pretterorismu pasākumi, un uh, konkrēti nolīgumi, es domāju, ka privātuma tiesības ir svarīgākās. Es neiedziļināšos detaļās, bet pastāv zināms pretrunas. Es domāju, ka šādus jautājumus nevajadzētu izvērst caur PR vai propagandu. Klasifikācija ir, klasifikācijai ir jābūt vienotai. Nevajadzētu būt tā, ka katra institūcija izlēma, kas ir ārkārtīgi konfidenciāls, kas ir konfidenciāls un kura informācija ir tāda delikāta. Šādai parametru sistēmai ir jābūt vienotai visām iestādēm. Uh, runājot par attiecībām starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību, arī ir jābūt skaidrai. Ir jāievēro dažādas Eiropas Savienības regulas. Pastāv arī konkurences aspekti, pastāv arī konkurences likums, un tā ievērošana ir jāveicina. Piemēram, ir gadījumi, kad ir jāapspriež problemātiska informācija. Notiek uh, dažādas izpētes un jāņem vērā arī judikatūra. Un piekļuve ir jāvienkāršo un jāpadara daudz vieglāk. Es arī neiedziļināšos detaļās, jo mums nav laika. Man žēl, ka es izteicu savu viedokli ļoti vispārīgi, bet es to darīju laika trūkuma dēļ. Paldies! E Mums tiešām ir palicis ļoti maz laika. Un es eh, nevēlos eh, tātad eh, pārtraukt ombudu viņa runas vidū. Tomēr es ierosinu, lai mēs runātu angļu valodā un lai